Bien, mes chers collègues, je vous propose de... Dārgie kolēģi, es ierosinātu sanāk, sākt darbu. Sanāksmi pasludinu par atklātu. Pirmais punkts. Jūs esat redzējuši darba kārtību. Un saskaņā ar šo darba kārtību, tas, kas tika paziņots Google News, proti pilnvarojums uh, trialogam par 2013. gada budžetu ir pārcelts uz ceturtdienu, jo šobrīd uh, mums ir diezgan īpatnējs sanāksmes formāts, uh, neparasts. Un uh, tātad tas notiks. Uh, um, no šīs uh, pēcpusdienas mēs to pārceļam uz ceturto, uz ceturtdienu pēc koordinātāra sanāksmes, kas notiks 14. Uh, 14. Un, uh, bet sanāksme nenotiks šajā pašā telpā. Mēs uh, tiksimies Josefa Antēla ēkā sastajā stāvā. Pēcpusdienā mums ap pieciem ir paredzēta balsošana un sešos esam plānojuši bēgt darbu. Mēs a, esam ielūguši arī budžeta kontrolas a, komitejas locekļus un Karvalīnī kungu, Rivalīnī kungu. Un uzklausīsim Rivalīnu kungu, kā arī Greslera kundzi, a, kura pastāstīs par ilgstošajām un smagajām sarunām par finanšu regulu. Nu, Fērmaņa kungs eh, bija iesaistīts uh, sarunās ar padomu par uh, projektu obligācijām. Vai jūs uh, varat, uh, ja man pastāstīt par to? Jā, pavisam īsi. Es domāju, ka vāra to izdarīt diezgan ātri, jo vakardien notika pirmā trialoga sanāksme. Šķiet, ka tas bija visai veiksmīgs un bija vesela virkne punktu. Uh, kas uh, neradīja grūtības. Visgrūtākais ir tas, ka padome vēlas uh, izējas stratēģiju no projektu obligācijām, pirms mēs vēl esam uh, sākuši emitēt šādas projektu obligācijas, un uh, mēs sagaidām izgāšanos. Tas ir būtisks jautājums un skaidrs, ja šis projekts darbosies, tad mēs varam padarīt to par pastāvīgu projektu, ja nedarbosies, tad ne. Uh, bet eh, faktiski mums ir jāsaka, ka no paša sākuma mums ir nepieciešama izaisa stratēģija, kas eh, šo projektu padarīs eh, neusticam finanšu tirgu acīs padome ir apņēmusies būt ļoti stingra šajā jautājumā, bet viņi izrāda lielāku elastību nekā mēs bijām gaidījuši. Un Viņi ir solījuši, ka atradīšot jaunu formulējumu. Diemžēl tas nozīmē, ka viņiem acīm redzot vajadzēs atgriezties koreperā, lai saņemtu mandātu šiem grozījumiem, un tas nozīmē, ka mums varētu rasties grūtības ar laikiem. Tomēr domāju, ka mēs joprojām varēsim sasniegt savu mērķi, un proti tas būtu balsojums 31. maijā pirmajā lasījumā. Un vēl viena problēma bija tāda, ka viņi pavisam uh, ne, nebija interesēti plašākā politiskākā diskusijā, kur mēs mēģinājām piedāvāt ambiciozākus uh, obligāciju plānus, ieviešot uh, ilgtspēju Eiropas 2020 stratēģijas uh, kritērijas, un uh, viņi grib būt daudz ierobežojoši, bet uh, Faktiski problēma vairāk ir ar formulējumiem, nevis projektu kā tādu. Tātad mans vērtējums eh, par šo trialogu pašlaik ir optimistisks, tas ir iesācies labāk nekā es biju gaidījis, un es uzskatu, ka mums ir laba iespēja šajā komitejā 31. maijā pieņemt lēmumu. Ļoti labi. Un starplaikā ir notikušas uh, je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique, il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu sur mes propos. Sur ce sujet précis. Runājot par šo konkrēto dosjē, mums būtu nepieciešama pozitīva attieksme pār Francijas nākotnes izredzēm, kas, protams, atspoguļojās uzvarētāju priekšvēlēšanu kampaņām vismaz eh, šobrīd eh, vajadzētu eh, sakot savienības mērķim. Je dois vous informer euh, des difficultés que nous. Runājot par paziņojumiem, jāpastāsta par to, ka mums ir grūtības, taču tas nav nekas pārsteidzošs, esam tam gatavojušies. Tad mums ir grūtības ar pārējām institūcijām, īpaši padomi, pārliecināt tās par to, ka kopīgā analīze pār maksājumu apropriācijām ir jāīsteno līdz galam, Pirmais trialogs bija pirmā viedokļa apmaiņa par 2013. gada budžeta projektu, un Dānijas prezidentūra pie, pieņēma mūsu priešlikumu kopīgā trīs institūciju sēdē. Tas ir priekšlikumu, priekšlikums, kuru delegāciju priekšsēdētāju vārdā paužu, un šis priekšlikums tika pausts pēdējā sēdē pagājušā gada beigās saistībā ar 2013. gada budžetu. Tas ir saistīts ar konkrēto summu 2011. gada maksājuma apropriācijām. Un kopš 2012. gada sākuma mums vēl joprojām nav skaidrs, cik liels, liela ir šī summa. Tādēļ uzskatām, ka ir nepieciešama šāda procedūra. Dānijas prezidentūra pārstāv Eiropas ministrs un finanšu ministrs, kas ir atbildīgs par budžeta problēmām. finanšu ministrs nav apstiprinājis Eiropas ministra. Ne souhaitait pas s'exprimer en tant que tel, et euh, il ne serait pas représenté au moins au niveau politique. Viņš nebūs pārstāvēts vismaz politiskā līmenī. Mēs uh, sacījām, ka būtu labi sagatavoties. Laikam kādas problēmas ar tulkojumu, bet tas tāpēc, ka pārstartais konsoles nepārtraukti. Tātad problēma ir itāļu kabīnei, čehu valodai, poli, poļu valodai, ungāru. Kā, kas tā ir par uh, problēmu? Kāpēc nav tulkojumi? Tāpēc, ka konsoles pārstartējas. My voice is disappearing. Man balss pazūd, saka priekšsādātājs if, if you take one word out of two, maybe it's enough. <laughs> bon. Est-ce que, est que les techniciens peuvent nous dire si... Vai tehniķi var pastāstīt, vai mēs varam atsākt darbu? Tagad ir viss kārtībā? Tātad uh, viss kārtībā ir čehu valodā, ungāru, poļu, itāļu, labi. Tātad kopsavilkumā Dānijas prezidentūra virzās uz priekšu un kopā ar koordinatoriem mēs paredzēsim divas sanāksmes. Viena būs tehniska sanāksme un vēlāk otra sanāksme, kas notiks politiskā līmenī ar trīs institūciju vadītāju delegācijām. Mhm. Saskaņā ar koordinatoru mēs uh, izlemsim par uh, to, ka 9. maijā notiks divpusēja tikšanās starp mūsu referentu un komisiju. Es uh, runāju par ar Eiropas uh, komisijas pārstāvi un kad es uh, pieminēju koordinatorus, ja citu politisko grupu pārstāvji, īpaši ēnu referenti, ir interesēti, tad dariet to zinām. Darbā ar komisiju, budžeta komitejai, es ceru, iznāksies, eh, izdosies eh, panākt labu progresu, un tad 17. maijā mēs varēsim sarīkot sanāksmi Es pats uh, vadīšu budžeta komitejas sēdi, Levandauska kungs uh, pārstāvēs komisiju un uh, raudzīsimies, kas pārstāvēs pārdomi. Jebkurā gadījumā es nezinu, kā padome varētu izvairīties un neierasties. Protams, ja viņi to vēlas darīt, laipni lūgti. Tomēr šajā tehniskajā un ļoti politizētajā jautājumā, ņemot vērā šīs dienas apstākļus, ir tātad vismaz vienošanās starp parlamentu un komisiju. Proti ne jau par uh, maksājumu piešķīrumiem, bet uh, gan par to, kādu, uz kāda pamata tiek aprēķināti un uh, kā tiek uh, likvidēti uh, at, atlikušie maksājumi ir ALS. Tādējādi mēs varētu izvairīties uh, no sarežģījumiem, kas uh, sarunas par 2012. gada budžetu padarīja ārkārtīgi sarežģītas. Tik daudz uh, par šo punktu. Rītdien tātad notiks tehniskā sanāksme. Referenti pārstāvēs uh, tur budžeta komiteju un ceru, ka pēc uh, šīs savādās nedēļas mēs tad dzirdēsim no viņiem arī par rezultātiem. Pastāstīšu par valodu režīmu. Šķiet, ka pašlaik mani vārdi jums tiek tilkoti pilnībā, un jūs uh, redzat, ka ir iespējams klausīties 20 valodās, izņemot grieķu slovēņu. Un eh, pašlaik mums vajadzētu apstiprināt uh, protokolu sanāksmē, kas notika 29. martā. Tā kā ceturtais punkts uh, tiek pārcelts uz uh, ceturtdienu, uz parītu pārējiem pie piektā punkta projekts budžeta grozījumam 2.2012 Eiropas solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar plūdiem Itālijā, Ligūrijā un Toskānā 2011. gadā vārds Franceskai. Paldies, priekšsādātāji! Mēs šo komiteju, komisijas priekšlikumu izskatījām jau savā iepriekšējā sanāksmē, bet tagad mēs esam saņēmuši jaunu vēstuli no Levandovska kunga mums. Uh, un tur ir izteikts jauns priekšlikums, lai atrisinātu šo problēmu ar maksājumiem. Jūs droši vien atcerēsieties, ka 18 eh, miljoni, kas eh, tika pieprasīti, nebija pieejami, lai veiktu maksājumu no Eiropas solidaritātes fonda budžeta. Tika noteikti maksājumi griesti, attiecīgiem gadam, un uh, mēs uzdevām par to jautājumu Levandauska kungam. Viņš paudīs uh, savu nostāju arī par to, bet pašlaik mūsu rīcībā ir cits instruments. Levandauska kungs uh, mēģina maksājumus uh, noturēt augstā līmenī. Un tas bija viens no strīdīgākajiem punktiem, apspriežot šī gada budžetu. Uh, Levandovska kungs eh, pašlaik eh, ir piedāvājis eh, pārbaudīt īstenošanas līmeni, un mm, tur ir runa par enerģijas programmām, ekonomikas konjunktūras programmu, kur tiek svītroti projekti par 350 miljoniem, jo tiek uzskatīts, ka šie projekti savas sarežģītās struktūras dēļ uh, pilnībā neizmantos visu atvēlēto budžetu. Un tāpēc uh, var gadīties, ka līdz gada beigām uh, šie 503 miljoni eiro netiks uh, pilnībā apgūti līdz gada beigām. Tāpēc šos līdzekļus tagad var izmantot solidaritātes fonds un izpētes projekti, kuriem būs eh, nepieciešam, nepieciešamas maksājuma apropriācijas līdz gada beigām. Levandovska kungs droši vien piešķira tam arī politisku vērību, jo situācija ir tāda, ka gada beigās eh, situācija ar maksājumiem parasti ir saspringtāka, uh, tāpēc eh, tagad tiek plānot stingrāk kontrolēt eh, projektu īstenošanu, attiecīgi arī vairāk eh, svītrot šos projektus, lai varētu apmaksāt izpētes projektus un piešķirt vairāk naudas solidaritātes fondam. Zmon, kivā. Paldies. Referentē labā ziņa ir tāda, ka mums tika atrastas rezerves, ar kurām iespējams solidaritātes fonds varēs tikt izmantot šiem reģioniem Itālijā. Protams, ir arī otra medaļas puse, un tā ir sliktā ziņa, proti, ka liela daļa līdzekļu, kas tika paredzēta no Eiropas Savienības budžeta, lai veicinātu konjunktūru finanšu krīzes laikā, ka liela daļa šo līdzekļu netika izmantoti. Tādējādi mums jāgūt savu secinājumu, kā rīkoties no vienas puses par budžetu un otras puses par politiku, kādu mēs piekopjam. Vai ir kādi komentāri? Nē. Tad turpināsim. Runājot par padomas viedokli, kā jau teica referente, tad termiņš eh, grozījumiem ir pārlikts uz 24. māju. Nu, tas viss ir sasaistīts ar padomas laika grafiku. Tas par piekto punktu, un tagad turpināsim ar sesto darba kārtības punktu. Alfonsī kungs. Runa ir par atzinumu par kopējās zivsainīcības politiku. Pirmā viedokļa apmaiņa, lūdzu, Alfonsī kungs vārds jums. Paldies! Lieliski, ka ierodas arī kafija. Tātad nodarbosimies ar kopējās zivsaimniecības politikas atzinumu. Kopš 2002. gada Eiropas Savienība meklē ceļu, kā panākt līdzsvaru šai sektora resursiem un iespējām Eiropā paredzēt tādu zveju saimniecību, kas ir saskaņot ar dabīgo, dabīgiem procesiem. Un 2009. gada beigās konstatējām, ka mūsu sāpju ceļš nav beidzies, mums nav kopīgas zivsaimniecības politikas, un tā nav saskaņota ar ilgtermiņa resursu saglabāšanu, kā arī ar resursu palielināšanu. Ir ļoti daudzas sugas, kuras tikušas pārzvejotas un nav spējušas atgūties, un tagad komisija iesniedz priekšlikumu runāt par konkrētām prioritātēm. Pirmkārt, ir jāņem daudz labāk vērā ekonomiskā ilgtspējība, un nedrīkst atbalstīt pārāk lielus izmetumus. Turklāt pastāv arī Eiropas fl zivu saimniecības flotes pārāk lielā kapacitāte. Tās visas ir problēmas, kas rada bažas. Mūsu priekšlikumi, arī komisijas priekšlikumi, manuprāt, ir atbalstāmi jo budžetā noteikti 6,8 miljārdi eiro, tas ir pieņemams skaitlis. Un tādējādi mēs varēsim noteikt konkrēts virziens, nebūs izmetumi, būs konkrēti mērķi, kā arī licencēšanas sistēmas tiks uzlabotas. Turklāt tiks ņemti vērā konkrēti zinātniskie dati par uh, zivju resursiem un tā tālāk. Un es ieteiktu turmākajā darba posmā iekļaut arī aspektu par zvejniekiem, jo nododamos zvejas koncesiju sistēma var novest pie tā, ka tiks veikts liels izmaiņas piekrastes rajonos. Mums ir noteikti nepieciešama šāda veida piekrastes zvejsaimniecība. Tas būtu viss par šo punktu. Tas attiec arī uz dabas resursiem, kas ir jāsaglabā un kuriem jāspēj attīstīties nākotnē, un tas attiec uz visām jūrām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs varam piekrist šādam viedoklim, tādēļ mans viedoklis ir pozitīvs. Paldies, Gorans Fērmans, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, vēlētos runāt Grojē kunga vārdā, kundas vārdā, kuri joprojām, kā jūs zināt, vēlēšanas būs arī nākamreiz, tāpēc eh, viņi joprojām atrodas Francijā un vēlējās, lai es viņas vārdā šeit izsakos. Uh, Īsumā viņa piekrīt Alfonsija kungam, jo, protams, ka mēs vēl atgriezīsimies pie kopīgās zivsaimniecības politikas citiem likumdošanas aktiem un runāsim par to drusceņu vēlāk, bet Kundz vēlējās uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir runāt par zivju resursiem kā sabiedrības kopīpašumu, un par to ir jārūpējas kopīgi visiem. Tas ir svarīgi ne tikai Eiropai, bet arī globālā aspektā, un šeit ir jāņem vērā arī citas svarīgas jomas, ne tikai zivju zvēja, bet arī kultūras joma, vēsturiskais aspekts, un tas attiecās īpaši uz piekrastes ciematiem. Jā, bet ir svarīgi, ka mēs atbalstam kopīgo zivsainiecības politiku, kas iestājas par ilgtspējību, par viszemāko iespējamo kaitējumu videi un, protams, atbalstīt tādus ciematus, piekrasts ciematus, kur dzīvo tikai un vienīgi tikpat kā zivsaimniecības. Bet mums ir jāmēģina rast arī adekvātas pārvaldības pārvaldībai nepieciešamais finansējums, ir nepieciešama papildus zināt, ir nepieciešama papildus pētījumi, kā to darīt, jo, protams, ka ir nepieciešams runāt arī par zivsaimniecības flotes nomaiņu vai pieregulēšanu. Un, protams, ka ir jārunā arī par zivju nozvejas un arī par zivju nozvejas bioloģisko datu apkopošanu. Atzinumiem būtu jābalstās arī uz plašāku ekspertu vai zinātnisko bāzi, bet šeit ir viena problēma. Ir vesela virkni jaunu prasību, kas šobrīd ir izvirzītas kopējai zivsaimniecības politikai, lai tā būtu ilgtspējīga, un redzēsim, kā tas sasaucās kopā ar tiem griestiem, kas mums visiem ir jārespektē. Bet tas bija Līkundas sakāmais. Priekšsēdētājs, paldies godātie kolēģi, un tagad Heglunda kungs lūdzu. Thank you. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es arī būšu īss savā sakāmajā, bet Francoāze šeit, Francoāze šeit pieminēja to, un es uzskatu, ka mums to visiem ir svarīgi atcerēties, ka brīdī, kad komisija uzsāk kopīgās zivsainicijas politikas reformu, viņi uzsver, ka šai reformai ir jābūt radikālai. Mums zivis Eiropā jau bezmaz ir jāglāb, līdz ar to reformai ir jābūt ārkārtīgi apjomīgai, un komisija pati jau ir atzinusi, ka viņiem patiesībā nav izdevies neko tā radikāli vēl reformēt, jo lielākā daļa zivju populācija, jeb zivju bāru šobrīd tiek nozvejot pārmērīgi lielā apjomā. Un kā jau Jorans teica, vislabākais veids, kā saglabāt varbūt mazos zvejnieku ciematus un kā saglabāt eh, zem, zvejniekiem arī uh, ienākuma avota nākotnē ir izveidot zivsainiecības politiku, kas būtu ilgtspējīga un vidas ziņā adekvāta. Mums ir jānodrošina lielāka lomi, bet eh, tas ir iespējams tikai nākotnē. Bet īslaicīgā periodā mums ir jārunā par to, lai mēs zvejot mazāk. Un e, patiesībā tas ir ārkārtīgi smags jautājums, jo šajā tā kā pārejas fāzē, kurā mēs zvejosim mazāk, mums ir jāatbalsta tie, kur ir tiešā veidā, kur dzīvības tiešā veidā ir atkarīgas no zivīm. Un e, es uzskatu, ka referents to varbūt īpaši nav uzsvērs. Protams, tas ir izaicinājums, tā ir problēma ir tādas politikas patreizējā zivsaimniecības politikā, tādi projekti, ja tā varētu teikt, kuri, ja tā varētu izteikties, tiem paredzētais finansējums varētu tikt izve, izmantots mazliet citādāk, jeb, ja ne citādāk, tad naudu izmantot vismaz efektīvāk, jo tikai tādā veidā mēs virzamies uz ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un esmu pārliecināts, ka mūsu komitejai izdosies vienoties par ļoti labu teksta redakciju. Prieksēdētājs, paldies! Patiesībā es uzskatu, ka, kā jau to teica referents un arī pārējie runātāji, runājot par eh, mūsu komitejas viedokli, tad eh, mums ir jāsagatavo svarīgs eh, atzinums. Pateicībā naudas zivsaimniecībā ir atvēlēts daudz, gandrīz miljards gadā. Un eh, pagātnē man ievēlēja ziemeļ rietumu vēlēšana iecirknis Francijā, un patiesībā Tur, piemēram, manā vēlēšana iecirknī dzīvo, dzīvo divu veidu zvejnieki. Un mani toreiz, kad es pirmoreiz tik ievēlēts un runāju ar viņiem, pārsteidz tas, ka, piemēram, daļa no kopienas finansiāla atbalsta tika izmantoti, lai sagrieztu zvejniecības kūģus, lai samazinātu kapacitāti. Vienlaicīgi šī nauda tika izmantota, lai nopirktu modernākus un efektīvākus zvejas kūģus. Uh, uz kuriem savukārt apkalpe dzīvotu un zvejotu drošāk. Un patiesībā nozveja pieaug, un kā jau referents arī ir teicis savā ziņojumā, ir ļoti daudz zivju sugas, kuras tiek pārmērīgi nozvejots un kuru populācijas šobrīd jau ir riska zonā. Tas nav neviena interesēs, vēl jau mazāk zvejnieka interesēs. Tāpēc komisija ir nākus klajā ar samērā inovatīvu priekšlikumu, un uh, Runājot ar zivsaimniecības ministriem no dalību valstīm, skaidri parādās viedoklis, ka uh, attieksme pret šo komisijas ideju ir ļoti dažāda. Jo Eiropas Savienībā ir dalību valsts, kurām ir izdevies īstenot tādu zivsaimniecības politiku, kurā paši zvejnieki ir atbildīgi par to, kā tiek izmantota nauda un kā tiek izmantot zivju resursi un eh, tas ir nācis par labu nelielai zvejnieku kopienai, jo, protams, ka Eiropā mēs varam sameklēt piemērus, kur šī atbalsta politika ir darbojusies ļoti veiksmīgi. Mums budžeta komitejā ir jānorāda nevis uz vislabāko zvejas metodu, tas ir zivsainiecības komitejas uzdevums. Mūsu budžeta komitejas uzdevums ir nodrošināt to, lai nauda, kas tiek piešķirta, tiek arī izmantota vislabākajā iespējamajā veidā, un tādā veidā, lai tiešām nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un tās īstenošanu. To lūdzu atcerēsimies, un mani priecē tas, ka budžeta komitejas deputāti to ir atcerējušies, un šīs politikas arī mēģina iekļaut atzinumā. Tātad paldies Alfonsai kungam. Tagad mazliet par laiktermiņiem. Pēc pirmās viedokļa apmaiņas Mums vajadzētu vienoties par grozījumu iesniegšanas termiņiem, un tas ir 29. mājas. Budžeta komitejā mēs balsosim par šo atzinumu 20. jūnijā, jo Zivsaimniecības komiteja savukārt ir nolēmusi balsot par savu sagatavoto atzinumu 11. un 10. jūlijā pirms balsojam plenārsēdē. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - Eiropas statistikas programma 13. un 17. gadam. Epinga kungs ir referents, prieksēdētāja kungs. Komisija nāk uz klajā ar ideju Eiropas statistikas programmas izveidei, lai nodrošinātu vietu Eiropas statistikas apkopošanu 2013. un 2017. gadiem. Kopīgais Eiropas Savienībā paredzētais budžets ir 299,4 eh, miljoni eiro visiem šiem četriem gadiem 13, 17. Tajā skaitā arī 57,3 miljoni 2007. 13. gadam paredzētajam programmai un 24, 242 miljoni ir paredzēts savukārt 14. un 17. gadiem. ESS, kas ir Eiropas statistikas sistēma, ir sava veida kopīgs projekts starp Eurostat un dalību valstu statistikas iestādēm. Un pēdējo gadu laikā šis ESS ir saskāries ar veselu virkni problēmu, jo statistikas datu vākšana un paši statistikas dati mainās un ņemot vērā arī krīzes situāciju un taupības režīmu, situācija mainās mainās. Galvenais šīs programmas nolūks ir izveidot Eiropas statistikas sistēmu, kurā tiktu apkopoti ļoti augstas kvalitātes dati par Eiropu. Trīs galvenie mērķi, kurus mēs mēģinam visā šajās statistikas akcijās panākt, ir nodrošināt kvalitatīvu statistisko informāciju, otrkārt, izveidot jaunas metodas statistikas apkopošanā, tādējādi uzlabojot datu kvalitāti, un treškārt stiprināt partnerību Eiropas statistikas sistēmas ietvaros, lai palielinātu tās ražīgumu. ESP ir pieņēmusi ikgadējo e, mērķu programmu, un tajā ir paredzēt arī sasniegti rezultāti. Un e, ņemot vērā to, kādā vērā, mērā patreizējās krīzes apstākļos uh, šobrīd mums pietrūkst laikā iesniegt un kvalitatīvi apkopot statistikas datu. Tāpēc ir iesniegta vesela virkni grozījumu, kuros runa iet par akurātu un laikā iesniegtu statistikas datu nosūtīšanu attiecīgajām iestādēm un arī šo attiecīgo iestāžu izveidotu uzraudzības mehānismu un programmu sistēmu. Tātad šobrīd mēs runājam par atzinumu, un par to, ka patreizējās eirosistēmas saglabāšanai ir nepieciešams adekvāta statistika. Es tikai vēlētos informēt uh, Kopardveida kunga teikto, kurš bija Hongkongas um, ehm, finanses sistēmas vadītājs no 61. līdz 67. gadam. Un viņš runāja par tā saucamo pozitīvo neiejaukšanos. Uh, Viņš eh, runāja par viena kopīga finanšu centra izveidi, un patiesībā viņi piedzīvoja 50% algu pieaugumu desmit gadu laikā. Un būtiskākais šīs politikas aspekts bija tāds, ka Džona Kungs apteicās apkopot ekonomiskās statistikas datus Hongkongā. Uh, Singapūrais atvainojas. Un toreiz viņš teica, ka e, nabadzīgām valstīm vienkārši vajadzētu atteikties no nacionālās statistikas pārvaldes, un viņš toreiz jau 60. gados teica, ka tie, kur vēlas izveidot adekvātu ekonomikas politiku, būtu jārīkojas tieši tādi. Protams, mēs to varam uzskatīt par vēsturisku anekdoti, un Sara Džona viedoklis diez vai daudziem Eiropas līderiem būs pieņemams, un tomēr adekvāta statistikas ietver izveidi, kurā mēs runājam par augstas kvalitātes statistiku, mums ir jāzina, kāpēc mēs šo statistiku vācam. Paldies uh, referentam. Es apsveicu jūs ar uh, šī atzinuma sagatavošanu un apsveicu arī ar to, ka jūs uh, panācāt to, ka šeit uh, zālē visi smējas un runājot par statistiku, tas nav vienkārši, to tas tiešām ir apbrīnojami. Tagad mēs visi zinām, ka tad, ja tiek likvidēta statistikas uh, pārvalde, tad uh, sākas ekonomikas izaugsme, vismaz Hongkongā 70. gados. Un tomēr uh, jāteic, ka brīvība gan viņiem mazinājās. Gājēra kungs, vai jūs kaut ko vēlaties teikt par politisko dzīvi Hongkongā? Par politisko un ekonomisko dzīvi Hongkongā, diemžēl, nevarēšu neko teikt, taču Vācijā Vinstona Čērčila vārdi ļoti slaveni kā var uzticēties statistikai, kur tu pats neesi viltojis. Tādēļ pašreizējā programma, par ko mēs runājam, ir ļoti būtiska. Mums visiem ir sava pieredze arī šajā komitejā, kur saskaramies ar tādām problēmām, kas radušās tādēļ, ka statistikas nav tādas, kādām tām būtu jābūt. Piekrītu referentam pilnībā par to, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams augstas kvalitātes, uzticamas statistikas, lai varētu īstenot pamatotu politisko plānošanu un lai būtu tiešām pamatoti dati politikas veidošanai. Tādēļ, manuprāt, prasība par sadarbību ir ļoti svarīga un ir būtiski uzsvērt to, ka statistikas pārvaldēm jābūt neatkarīgām taču ar neatkarību mums arī ir bijusi slikta pieredze. Tieši tādēļ ir šāda situācija, man ir grūtības Epinga kunga atzinumu saskaņot ar ideju ietaupīt kaut ko. Mēs diskutējām par to, kur varam ietaupīt budžetā saistībā ar jebkuru programmu un Epinkunga var viedokli var saprast saskaņā ar viņu politisko piedarību, taču tagad šis arguments ir būtisks, ka mums ir nepieciešama labi pamati politiskai plānošanai, taču to nevar īsti sasaistīt ar šo jauno projektu izstrādi. Nu, mēs nevaram vienkārši noskaitīt desmit baušļus. Es domāju, ka šajā jomā taupība ir taupība nepareizajā vietā. Paldies. Nu, Lielas paldies! Atvainojiet, ka izrunājos uh, vārdu nepreiz. Jā, liels paldies priekšsādāji. Es izteikšos uh, pavisam īsi. Es biju ēnu referents uh, Eiropas Tautas partija grupām. Un uh, par statistiku ir daudz gudru izteicienu un atgādināšu vēl vienu. Mēli, lieli mēli un Eiropas parlamenta statistika. Tomēr es tiešām ticu statistikas mērķim un tas ir, tā ir paredzēta, lai novērtētu mūsu politikas attīstību, lai mums būtu stingrāks pamats un materiālā bāze, lai mēs varētu panākt saprātīgus rezultātus. Tas bija nepieciešams, un tāpēc es piekrītu šiem trim mērķim, kas atspoguļo pašreizējo situāciju finanšu un ekonomikas jomā un tāpēc uh, tiek aicināts uzlabot statistikas kvalitāti, apkopošanas efektivitāti un citus uzlabojumus, kā arī veicināt uh, produktivitāti, uzlabojot sadarbību. Un tāpēc uh, es uh, vērošu šo jautājumu savas grupas vārdām un ceru, ka mēs nonāksim pie atzinuma, kas būs pieņemams visiem un uzlabos mūsu reputāciju Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs šeit saskaramies ar vienu problēmu, kas šķiet tāda tehniska problēma. Un tomēr ekonomikas un uh, budžeta jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un uh, manā valstī, kas ir uh, daļai viena no vismazāk attīstītajām valstīm pasaulē, mēs uh, varam apkopot statistiku tikai par ražošanu, piemēram, tikai trīs mēnešus pēc tam, kad uh, tā ir uh, ap, notikusi, jo rūp, tas ir uh, ārkārtīgi sarežģīts uh, sektors. Kā tad ir iespējams uh, prognozēt izaugsmi turpmākajiem sešiem mēnešiem vai turpmākajiem gadam, ja jūs pat nezināt, vai trīs iepriekšējos mēnešos rūpnieciskā izlaide ir pieaugusi, vai arī valsts ir nonākusi recesijā? Um, Pat uh, meteorologi nevar brīžiem pateikt, vai šodien ārā līs vai nelīs, bet uh, iedomājieties ja situāciju, ka mēs tikai pēc trim mēnešiem uzzinātu, vai šodien ārā līst vai spīd saule. Tā tad uh, statistikas sistēma noteikti ir jāuzlabo, lai mēs varētu pareizi virzīt ekonomiku. Un krīzes spiediena apstākļos Dalība valstīm būtu jāuzlabo budžeta koordinācija Eiropas Savienības kontekstā, Eiropas semestrī un 25 no 27 dalību valstīm arī jaunā fiskālā pakta kontekstā ir jāsaskaņo ekonomikas politika, lai panāktu vislielāko maksimāli iespējamo labvēlīgo ietekmi un veicinātu izaugsmi. Šis ir ļoti noderīgs uh, instruments. Mēs uh, šīs sanāksmes sākumā pieminējām maksājumu apropriācijas, un, kad mēs runājam par to, tad jāatzīst, ka budžeta politika balstās eh, uz šādiem datiem un ir jāracionalizē. Nu, tātad uh, viss, kas skar šo tēmu, būs īpaši svārīgs. Gribēju pateikties uh, referentam Epinka kungam, un tagad uh, raugos uz uh, grozījumu iesniegšanu. Termiņš ir 14. Uh, maijā, tātad uh, citiem vārdiem sakot nākamnedēļ. Par atzinumu balsosim 21. maijā Un eh, principiāli es eh, gan nezinu, jo ekonomikas komiteja to vēl nav apstiprinājusi. Tā ir vadošā komiteja šim atzinumam. Eh, par to balsos 18. jūnijā. Un tagad mēs varam pāriet pie Faimona kunga ziņojuma par rīcības programmas izveidi muitas un nodokļu nozara Eiropas Savienībā. Paldies priekšsādātājiem! kā, existing... kā to ierosina Eiropas komisija. Fiskālā problē, programma, kas tika izsludināta pagājušā gada novembrī, kā plašāks instruments, lai savienotu šīs programmas muitas un nodokļu jomā. Tas atbalsta vitālo muitas savienības darbu un ir savienības ekskluzīvā kon kompetencē. Pretēji tam fiskus 2014 līdz 2020 ir paredzēts, lai stiprinātu iekšējo tirgu, veicinātu sadarbību nodokļu sistēmā un dalību valstu sadarbību, bet eh, tā neietekmēs nodokļu politiku, kas galvenokārt ir dalību valstu kompetencē. Man ir būtiskas bāžas par šo divu juridisko pamatu savienošanu. Abas eh, programmas ir atšķirīgas, tām ir atšķirīgi mērķi un saturs, un eh, tām vajadzētu atsevišķu juridisko ietvaru uzraudzībai un kontrolai piedāvātā vidējā termiņa pārskatīšana eh, nesniedz atbildi uz eh, to, vai šāds eh, priekšlikums ir pamatots gan, nodok, gan uh, customs, gan fiskālis uh, strādā labi kā atsevišķas programmas, un tās uh, īsteno in, neatkarīgi konsultanti. Un tā kā komisija ir saglabājusi budžeta aploksnes uh, šīm abām programmām atsevišķi un ir paudusi vēlmi saglabāt uh, šo programmu identitāti, būtu loģiski, ka. Uh, labākais uh, veids, uh, kā to nodrošināt, būtu saglabāt uh, šīs programmas kā atsevišķas programmas. Uzskatu, ka mm, ir jāatbalsta gan fiskālis un kastums programma, un es kā referents iesaku, lai Eiropas parlaments apsvērtu komisijas priekšlikuma noraidīšanu, jo tas radītu divas atšķirīgas juridiskās bāzes fisk, fiskālis un kastams uh, programmām. Tas uh, ļautu izskatīt uh, jaunos uh, divus uh, piedāvāt likumdošanas priekšlikumus atsevišķi. No šo viedokli atbalsta arī Ekon un IMCO komitejas. 18. aprīlī to apstiprināja abu komiteju vadītāji, un balstoties uz ekonu un imko pieprasījumu komisijai tika dota ietra, otra iespēja izstāstīt savu viedokli abās vedošajās komitejās. Tomēr komiteja locekļi nebija pārliecināti par šiem skaidrojumiem. Priekšsādātāja konferencē pašlaik ir eh, jāizlem, vai tā izmantos 51. Eh, reglamenta punktu, lai atsauktu šo priekšlikumu parlamenta dienesti ir informējuši par eh, to, vai likumdošanas, ka likumdošanas priekšlikumā ir iekļauti atsevišķi nepieņemami elementi. Pēc diskusijām ar sekretariātu mēs uh, uzskatām, ka grozījum, grozījums uh, ir politisks, pirmais grozījums ir politisks uh, vēstījums un par to var balsot budžeta komiteja. Uh, Es uh, ceru uz labu sadarbību ar uh, referentiem un palieku at atvērts uh, citiem grozījumiem no politiskajām grupām. Paldies uh, referentam un tagad Stālojāna kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Es esmu ETP grupas ēnu referents. Gribēju pateikties uh, referentam par uh, darbu, ko viņš ir ieguldījis uh, pie, strādājot pie šī atzinuma. Uh, Nu, gribēju atgādināt, ka ir divas vadošās komitejas, kas strādā šo ziņojumu - Ekon un Imko. Tās uh, darbojas uh, balstoties uz uh, reglamenta 51. punktu. Abu šo komiteju priekšsādātāji ir sagatavojuši vēstuli Eiropas Savienības padomē, lai uzsvērtu nepieciešamību uh, sādalīt eh, fiskus divās programmās, eh, tāpat kā tas ir bijis iepriekš. Vienu muitai, otru nodokļu jautājumiem. 16. maijā notiks priekšsādātāja konference, un mēs sagaidām, ka priekšsādātāja konference atbalstīs vēstuli, kuru ir pārakstījuši Ekon un IMKO komiteja priekšsādātāji Šī vēstule tiks nosūtīta padomē. Padome šo vēstuli jau gaida, lai pieņemtu lēmumu par to, kā rīkoties tālāk. Un uh, attiecībā uz uh, referenta piedāvātajiem grozījumiem, protams, mēs piekrītam to, ka šis ziņojums ir jāsadala divās daļās. Ir arī grozījums, kas norāda, ka finanšu aploksne, kas ir apkonkretizēta šajā likumdošanas priekšlikumā, ir tikai norāde likumdošanas uh, iestādei un nevar būt, uh, nevar tikt definēta, kamēr nav pienā, panākta vienošanās par regulu, kas nosaka daudzgadu finanšu schēmu 2014 līdz 2020 gadam. Mēs uzskatām, ka šis ir labs grozījums un mēs to atbalstam. Paldies! Liels paldies! Cits neviens nav lūdzis izteikties, tātad kā jau norādīja mūsu referents, aktā Gājēra kungs, lūdzu, došu jums vārdu. Um. Liels paldies! Esmu ēnu referents sociāldemokrātu grupā un gribētu pajautāt politiskai grupai, vai abu programmu sadala tiešām ir nepieciešama. Es saprotu, ka nodokļu muita Eiropas Savienības līmenī tam ir cita veida status, taču vai tas tiešām ir pietiekams spēcīgs arguments, lai mēs sadalītu šīs programmas, nu, to es tā neizprotu. Turklāt abās šajās jomās ir runa par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Abās jomās mums ir jāgūst ienākumi budžetam, kas nav nekādi mazie. Un ja mēs ienākums no muitas un finanšu sektoriem varam palielināt, tad tādējādi mēs varam arī samazināt nacionālās iemaksas. Tādējādi paējot pretī tām valdībām, kuras argumentē ar to, ka viņu iemaksām jā, jāsamazinās. Tas, protams, nav mans viedoklis, ja tā būtu jābūt. Taču es tiešām brīnītos, ja parlaments aizstāvētu viedokli, kas nosaka to, ka pēc iespējas efektīvākie līdzekļi ieņēmumu palielināšana Eiropas Savienības budžetā, ka mēs vēlamies formāli iemeslu dēļ sadalīt divās dažādās programmās. Nu, ja mēs uz to palūkojamies no to dalību valstu viedokļa, kuras, kuras bieži vien ir um, institūcijas, kas nodarbojas ar nodokļu iekasēšanu un kontroli, uh, Un ja mums tiek dota šī iespēja dalību valstīm izpildīt labāk savus pienākumus, aizsargāt savus finanšīs intereses Eiropas Sanībā, tad tas viss man ir pieņemams. Liels paldies! Referent, vai jūs vēlaties ko teikt? Lūdzu. Pauza vēl bija stručnie. Paldies! Es tiešām runāšu ārkārtīgi īsi. Nav jau tā, ka mēs vēlamies e, sadalīt šo programmu divās, bet ņemot vērā patreizējo ietvaru, rīcības ietvaru, tad e, šobrīd jau darbojās divas atsevišķas programmas, un mēs vēlamies saglabāt šādu situāciju. Atbildīgās komitejas Ekon un Imko arī abas iesaka tieši šādu variantu. Tāpēc eh, es uzskatu, ka ir jau ļoti plašs atbalsts šādam priekšlikumam, bet, protams, viedokļu dažādība jau eksistē un eksistēs vienmēr. Priekšsēdētājs, paldies! Tā tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš, kā jau es teicu, ir četri, o, oh, nē, e, e, runājot par to, vai grozījums var iesniegt vai nē, tas ir patiesībā grozījumi būs saistīti ar tām programmām, tātad patiesībā par to, vai vajadzētu šo programmu dalīt divās, vai vajadzētu būt tikai vienai. Un uh, Šo jautājumu mēs būsim spiesti sev uzdot, balstoties uz tiem tekstiem, tiem ziņojumiem, kurus sagatavos atbildīgās komitejas Ekonomimko. Mēs, kā budžeta komiteja, varam iesniegt uh, grozījumu, grozījumus, kur varbūt eh, nepatiks atbildīgajām komitejām, jo gala beigās jau tās ir atbildīgās komitejas, kuras lems, kuri grozējumi tiks nodota balsošanai plenārsēdē un nē, kuri ne. Kā jau šeit vairāk kārt izskanēja, Ekon un Imko ir divas atbildīgās komitejas, pie tam abas kopā, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. mājas mūsu budžeta komitejā. 20. jūnijā mēs balsosim par šo atzinumu, un atbildīgās komitejas balsos jūnijā vai jūlijā par šo ziņojumu. Paldies, paldies Faimona kungam, un tagad turpināsim. Vesela virkna atzinumu, kā šeit izrādās. Tā tad. Uh, 2014, ah, nē, desmitais punkts. Nē, nē, nē, devītais, aizmirsām devīto, priekšsēdētājs pats sev izlabo. Tas ir Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Cits ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tā ir tehniskā palīdzība pēc komisijas iniciatīvas. Tas ir Kozlovska kungs, kas ir referents. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, priekšsādātāji. Gribēju jums atgādināt, ka globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu palīdzību strādniekiem, kas uh, cieš no struktūrālām izmaiņām pasaules ekonomikā. Nākamajam gadam šī fonda budžets ir 500 miljoni eiro un saskaņā ar regulu finanšu palīdzība nevar būt uh, lielāka par 0,5% no kopējā budžeta. Tas nozīmētu 1 miljons 750 tūkstoši eiro. Pašlaik uh, piešķirtais eh, finansējums ir pieejams eh, pilnībā. 4. aprīlī komisija ir eh, sagatavojusi priekšlikumu atbrīvot 1 miljonu 120 tūkstoši eiro tehniskajai palīdzībai. Tie ir 0,35%. Tas nozīmē, ka 630 tūkstoši eiro tiks atstāti rezervē, ja neparedzētiem gadījumiem. Komisijas pieprasīto summu izmantos sakojošajās jomās - uzraudzība, interneta vietnes uzturēšana, informatīvu materiālu iespiešana un administratīvā uh, gada pārskata sagatavošana un izplatīšana, kā arī zināšana bāzes veidošana par to, kā pieteikties šī fonda līdzekļiem, ekspertu sanāksmēm, apmaiņai ar labākajām praksēm, kontaktu veidošanai un galīgā atzinuma sagatavošanai, ko veiks ārēji konsultanti. Uh, Komisijas eh, pieprasījums atbilst attiecīgajai regulai, kas, eh, ar kuru šis fonds tiek nodibināts. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti neparasti, ka dažas dalību valstis eh, pretojas šīs summas atbrīvošanai padome ir nolēmusi bloķēt krīzes atkāpi, kas ļāva atbalstīt strādniekus, kas krituši par upuri globalizācijai vai zaudējuši darba vietas nestabilās eh, finanšu vai ekonomikas situācijas dēļ. Šī atkāpe vienmēr ir bijusi ļoti svārīgs eh, sociāla atbalsta elements krīzes laikos. Tāpēc eh, trešajā pantā es aicinu atjaun, komisiju atjaunot šos pasākumus pēc iespējas ātrāk. Uh, Kopsavilkumā gribēju teikt, ka šī gada budžetā maksājumi fondam ir piešķirti atsevišķā budžeta pozīcijā, un šis ir neatkarīgs instruments, un arī piešķīrumam vajadzētu būt neatkarīgam. Tas nav nekāds saistīts ar citām budžeta pozīcijām. Liels paldies uh, referentei! Dardēna kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. En fait... Paldies, priekšsēdētāji. Kā savas politiskās grupas ēnu referents izteikšos par šo punktu. Nodarbinātības komiteja ir nodarbojusies ar šī fonda mobilizāciju un vēlos koncentrēties trim jautājumiem. Darba grupa nolēma izmainīt savu darbu metodi. Mēs rakstam, iesakām grozījumu priešlikums no mūsu puses, un tādēļ būs arī attiecīgi iesniegti uh, grozījumu priešlikumu, kurus referents varēs ņemt vērā un papildināt atzinumu. Un kādi tad ir šie galvenie punkti? Pirmkārt, mums ir žēl. Kā finanšu trūkums saistībā ar krīzi nevar būt daļa no fonda finanšu izvērtējuma. Turklāt finanšu instrumenti tiek izmantot kā daļa no tehniskiem instrumentiem. Turklāt, kā mēs varam pātrināt mobilizācijas procedūru un finansēt arī ekspertu grupu, izmantojot uh, tehniskās palīdzības līdzekļus, lai varētu uh, uzlabot uh, ekspertu darbību dalību valstīs. Varu pievienoties tikko prezentētajam ziņojumam par šī fonda nozīmīgumu. Un trešais punkts, par ko vēlējos runāt, ir šīs mobilizācijas validāciju tehniskajam atbalstam. un padomē nostāja nav pozitīva, jo tur pastāv viedoklis, ka summa ir pārāk liela, taču salīdzinot ar 2011. gadu, manuprāt, šis arguments nav pamatots. Tas ir tikai tāds kā tāds iebildums, lai radītu vēl lielākas grūtības fondam. Paldies, paldies, Heglund kungs. Čemen. Prieksēdētāji kungs. Mūsu politiskajā grupā daudzi ir īpaši priecīgi par to, ka būs adekvāts finansējums piešķirts šī fonda finansējuma piešķiršanai. Jo, protams, ka mēs vēlamies adekvāti uzraudzīt, kā tiek izmantota nauda. Un e, tādējādi tiks izmantots arī sākotnējais fonda dibināšanas mērķis bet eh, vispārīgi runājot, šīs jaunās papildus izmaksas, kuras galvenokārt būs domāts varbūt reklāmai, ka šis fonds ir labs, un manā politiskajā grupā ne visi deputāti piekrit, ka šāda reklāma ir vajadzīga. Tātad mēs neesam īpaši sajūsmā par šo priekšlikumu kā tādu. Merci beaucoup. Paldies! Tā tad eh, atgriezīsimies pie tā, ko teica Dardēna kungs. Tā tad eh, nodarbinātības komiteja eh, ir sniegusi savus, viņi ir atrakstījusi mums vēsturi, bet tagad pask vēstuli, bet paskatīsimies, kāda ir termiņi. MPL balsos 30. maijā un mēs balsosim 31. maijā. Tā tad grozījuma iesniegš noteikti, um, grozījumi būs pieejami lielajās ES valodās. Lai mums nebūtu īpaši tā tad iespējams, ka, ja to francūzi saka valonim, tad lielās valodas, jā, tas varbūt ir delikāts jautājums un tomēr. Uh, Jūs, jūs jau esat nolasījis tekstu, tāpēc esmu pārliecināts, ka to varēs ātri pārtulkot visās valodās. Pasakos referentam Kazlovska kungam. Un tagad trešais, trešais pārnesums, par ko mēs balsosim. Grozījuma iesniegšana ir 16. maijā, 2012. Empel balsos 30. maijā un mēs 31. maijā, maijā un plenārsēdē 12. 13. jūnijas. Paldies devītajam punktam, paldies Kazlovskungam, un tagad dod vārdu desmitā darba kārtības punkta referentam patērētā tiesība aizsardzības programma 14. un 20. gadam, un tas ir Jose Manuel Fernandes Lūdzu. Vient. Paldies! Mēs visi zinām, ka miljoniem patērētāju Eiropas Savienībā, ka tāda mums ir un patērētāju izdevumi ir ļoti svarīgi. Mēs runājam par 6% Eiropas Savienības IKP. Šai programmai līdz 2020. gadām. Un šāda summa ir ļoti pieticīga, jo vairāk nekā 20 miljoni ir paredzēti uzņēmumu izdevumiem un pārējie 100, apmēram 160 miljoni eiro ir paredzēti tam, lai patērētāji varētu aktīvi izmantot savas tiesības. Tādēļ, manuprāt, patērētāja informētība un dalība – nav atsevišķs mērķis, ka tam ir jābūt horizontālam mērķim. Mērķim, kas noteiks turpmākos mērķus, kā drošība, izglītība, informētība un īsteno, likuma īstenošanas pārbaude. Tādēļ tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētājiem būtu nodrošināta informācija un lai patērētāji pieprasītu un īstenotu savas tiesības, un lai būtu kompensācijas, ja šīs tiesības tiktu pārkāptas. Manuprāt, šis pētījums ir pozitīvs, un mums ir jāatbalsta patērētāju uzticība. Turklāt mums ir nepieciešams Eiropas akreditācijas centrs tiešaistas uzņēmumiem. Manuprāt, ir nepieciešams, ka Eiropas Savienības līmenī tiktu noteikti dažādi statistikas indikatori. Nevar būt tā, ka statistikas indi indikātori, kas mums ir nepieciešami pārbaudīt, kā darbojas tirgus, vai tas darbojas, ka tie nav pietiekamā mērā nodrošināti. Mums ir jāpārbauda, vai tirgus darbojas labi. Tādēļ sūdzību skaits nevar būt pietiekams kritērijs, lai pārbaudītu to, vai vietnotais tirgus darbojas. Mums ir nepieciešama vēl cita veida indikatori, kas ir jāstiprina. Manuprāt, šie statistiskie indikatori ir būtiski, lai mēs zinātu, kāda ir pašreizējā situācija. Tādēļ ir nepieciešams konsens attiecībā uz statistikas indikatoriem. Vēl būtiski ir tas, lai patērētāji var noformulēt savas sūdzības un lai patērētājiem nav obligāti jāvērš pie patērētāja aizsardzības biedrībām. Protams, ka mēs vēlamies atbalstīt šādas biedrības, taču jābūt iespējām iesniegt individuālas sūdzības. Šeit varētu būt, piemēram, īstenotas Eiropas Savienības platformas, kuras patērētāji varētu izmantot, lai iesniegtu sūdzības. Šāda platforma būtu nepieciešama un ar tās palīdzību varētu nodrošināt arī informāciju starp patērētājiem. Tas būtu arī stimuls pilsoņu sadarbības stiprināšanai. Tādēļ, manuprāt, Eiropas Savienības tiešaistes platformu radīšana būtu ļoti noderīga. Tas būtu noderīgs, lai apmainītos ar labākajiem prakses piemēriem. Tāds būtu man šis piemērs. Turklāt visi šie punkti ir atrodami arī grozījumos, kurus esmu iesniedzis. Principā atbalsta komisijas priekšlikumu. Paldies, paldies! Saka priekšsēdētājs Gorants Jorans Fērns. Pavisam īsas pārdomas par nelēmu mūsu ēnu referents nav klāt, bet man ir viens komentārs par otro un trešo grozījumu. Otrajā grozījumā referents, protams, uz neko konkrētu, protams, nepasakot par konkrētajām summām, saka, ka komisijas priekšlikums ir pieticīgs kopējā līmenī. Uh, un eh, tādējādi it kā varbūt netieši norāda, ka varētu vēlēties lielāku summu, bet nākamajā grozījumā ir teikts, ka administratīvie izdevumi ir lieli, un uh, referents aicina komisiju pamatot un atkārtot izvērtēt šo izdevumu apmēru. Varbūt uh, referents ir veicis konkrētu analīzi, bet es uzskatu, ka tā ir vispārēja problēma. Mēs vienmēr aicinam palielināt operatīvos izdevumus, bet samazinam administratīvos, un tādējādi rodas risks, ka mēs uh, radīsim vairāk aizkavēšanos, uh, būs problēmas ar kontrolēm un tam līdzīgi. Domāju, ka kaut kur mums ir jācīnās arī par pamata izdevumiem, par administratīviem izdevumiem, jo pretējā gadījumā programmas būs grūti vadīt. Es aicinātu referentu padomāt, vai tas ir konsekventi. Varbūt tā ir konkrēta lieta tikai patērētāju programmā, ka ir ļoti plaša piešķīruma, bet iespējams, ka mēs šeit riskējam kļūt nekonsekventi. Tentē, e tentē Paldies. Vicepriekšsēdētāji arī vēlas izteikties. Nu, bet tas taču ir tieši tas, ka tās ir nelielas programmas. Tas attiec ne tikai uz patērētāju aizsardzības programmu, bet arī nākotnē runājot par veselības aizsardzības programmām. Tās ir nelielas daļiņas, kas visās 97 dalībvalstīs ir jāadministrē, un tas jādara komisijai. Es tiešām esmu pēdējā, kas komisijai par kaut kādiem administratīviem izdevumiem aizstāvēs komisiju. Taču šajā gadījumā es domāju par to, ka, ja mēs nepiešķirsim šos līdzekļus, tad netiks īstenot šīs programmas, un beigās mēs uzdosim jautājumu, kāpēc jūs nesat īstenojuši šo programmu. Tā ir šī problēma saistībā ar šo nelielo programmu, kur nav pat dalītās pārvaldības, kur nav kaut kādas citas administrācijas, kas ir iesaistīta. Komisija ir jādara pilnīgi viss. Protams, mēs to arī vēlamies, un tas tā būtu kārtībā, taču ir jāsaprot šī situācija. Paldies, Jutai. Referentkungs. E, nu, Liels paldies! Nu, šeit nepastāv saskaņa, kā es to saskatu. Ja es saku, ka šī programmas budžeta apmērs ir pieticīgs, tad es vienlaikus nepieprasu daudz vairāk līdzekļu. Taču, mēs palūk, ja mēs palūkojamies uz 500 miljoniem patērētāju un palūkojamies uz IKP paredzēto summu, un ja mēs vēlamies būt ambiciozi, ja vēlamies šādu programmu, lai izmantot vienoto tirgu, lai tiešām informētu patērētājs, nu tad esmu pārliecināts par to, ka šī summa nav pietiekama. Protams, mērķi jau tāpatās ir ļoti pieticīgi. Nu, iespējams, ka vārds pieticīgs nav īstais, par to vēl varētu padomāt, taču tam vajadzētu mūs rosināt pārdomām, un mēs konstatējam, ka šī summa tiešām varētu nepietikt. Tādēļ man ir šis pieticīgais pieminējums. Runājot par administratīvajām izmaksām. Tas pārsniedz vairāk kā 10% no visas programmas izmaksām. Taču arī šeit es nepieprasīju tās samazināt. Es nesaku, ka šīs administratīvās izmaksas ir jāsamazina. Uh, es pamatoju sevis teikto un pieprašos izdevumus pārdomāt, nevis samazināt. Es nevēlos, lai tad, ja šīs izmaksas tiks samazināts, ka visa programma tiks apdraudēta, kur mums ir 197 miljoni eiro pieejami. no šīs summas tad ir jāatskaita 20,65 miljoni, kas tika paredzēta administratīvajām izmaksām. Un pirms mēs īstenojam kādu aģentūru, mums vajadzētu pirms tam izmeklēt, vai šai procedūrai būs pozitīva ietekme, vai šī procedūra saskaņā ar izmaksu ieguvumu analīzi parādīsies kā labākais risinājums. Paldies, paldies referentam. Runājot par šo programmu. Diskusija radīja iespējumu pievērsties daudz vispārīgākai problēmai, proti attiecības starp operatīvo un administratīvo jautājumu loku, un šī attiecība noteikti parādīsies arī attiecībā uz citām programmām, tad tas būs ļoti svarīgs jautājums īpaši. Izstrādājot nākamo gadu budžeta projektus, mēs redzam, ka piektās kategorijas izdevumi pēc iespējas jāsamazina, taču mēs nedrīkstam iet tālāk, sasniedzot zināmu minimumu. Tas nebūtu saprātīgi. Tātad šī problēma ir vispārīga un iespējams, ka būs pārāk daudz šādu vispārīgu izmaksu, administratīvu izmaksu, taču pastāv briesmas, ka pietrūks šādu izmaksu. Un, prāt, tas bija Britu, Brits eh, Parkinsons, kurš pēc Pirmā pasaules kara uh, pētīja karaliskās flotes um, situāciju miera laikos, un kolēģiem bija jākontrolē šie izdevumi, un tad tika konstatēts, ka miera laikos šīs flotes izdevumi bija daudz lielāki nekā kara laikā. Bija mazāk kara kuģu, taču vairāk ierēģņu Briti admira admiralitātē. šeit tiešām bija parādījušās daudz lielākas izmaksas, un ar šādu problēmu arī saskariem, saskaramies Francijā pēdējos gados, kur policijā ir daudz lielāks personāls birojos, lai veiktu kontrols, aizpildītu formulārus, nekā policija uz ielām reālajā dzīvē, lai nodrošinātu pilsoņu drošību un regulētu satiksmu. Un ja nu mēs salīdzinām, piemēram, dalību valstu izglītības sistēmas, tad uh, var pamanīt to, ka administratīvo izmaksu atšķirības ir ļoti augstas. Mēs konstatējam, ka administratīvās izmaksas ir augstas, taču pastāv briesmas, ka administratīvas izmaksas tiek pazemināts tik tālu, ka nav iespējams īstenot pamatotu politiku. Tas mums ir jāpaturprātā runājot par katru programmu, un tas ir jāpārbauda. Tādēļ arī referents to pieminēja. Un runājot par laika grafiku, grozījuma iesniegšanas datums ir 14. maijs, 2012. Fernandesa kunga atzinuma pieņemšana paredzēta 31. maijā. Tas būtu mūsu atziņums un balsojums IMCO komitejā būs 20. jūnijā. Un plenārs sēde ir paredzēta 12. septembrī. Paldies referentam. Ar to došu vārdu Jenskī kundzē par 12. par 11. darba kārtības punktu, kur arī mums ir nepieciešams atzinums AFET komitejai. Ņenskī kundze lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Lielas paldies, priekšstādātāji. Vispirms es uh, gribēju apspriest atzinumu par kopīgu noteikumu procedūru paredzēšanu instrumentu īstenošanai. Gribēju pateikties visiem par uh, smago darbu un kopējā īstenošanas uh, regula ir paredzēta, lai sniegtu atbalstu valstīm. Šāds ietvers ir pavisam jauna koncepcija, kas cerams vēros caurskatāmību un konsekvenci izdevumos ārējām darbībām. Atzīstot, ka katram es budžeta eiro jāizti, jātiek iztērētam saskaņā ar finanšu regulu, ārējās attiecības ir īpaša joma, kas zināmā mērā baudīs atkāpes no noteikumiem. Un kāpēc? Paskaidrojums ir ļoti vienkāršs. Ārējās politikas ļoti atšķiras no iekšējām politikām, jo tās kalpo dažādiem mērķiem, tā ir dažādi mērķi, un tās sniedz palīdzību ļoti atšķirīgos noteikumos, tādi kā nav, piemēram, reģionālajiem fondiem. Šajā regulā ir iekļauti noteikumi, lai uzraudzītu finanšu izliestojumu septiņiem ārējās darbības instrumentiem ģeogrāfiskās eh, attīstības instrumentam, Eiropas eh, partner, eh, part, kaimiņu attiecību politikas un citiem instrumentiem. Instruments stabilitātei, instruments demokrātijai un cilvēktiesībām, kā arī instruments kodoldrošībai un sadarbībai. Gribēju atgādināt, ka dažādu iemeslu dēļ vairākas no. Nu, ārējās darbības politiku izdevumiem nav apspriežami, piemēram, kopējai drošības politikai, makro palīdzībai un tam līdzīgi. Komisijas priekšlikumā ir izteikta doma vienkāršot un atvieglot lēmumu pieņemšanas procedūru, kas ļaut ātrāk pieņemt uh, īstenošanai finanšu lēmumus eh, palīdzības sniegšanai īpaši svarīgos, īpaši eh, īpašās ārkārtas situācijās. Paraudzīsimies uz to no budžeta aspekta. Pirmais aspekts ir vienkāršošana. Viena pārvaldības regula ļauj labāk eh, uzraudzīt finanšus liekšņus un procedūras, kā arī sniedzamās palīdzības veidu. Gribētu aicināt kolēģus uh, un AFET komiteju, lai viņi apstiprinātu vienotu, kodolīgu un konsekventu stratēģiju visiem konkrētajiem instrumentiem. No vienas puses budžeta procedūras ietekmē ES iekšējo mērķu un ārējo mērķu sasniegšanu, kas galvenokārt tiek veikta racionalizējot un iekļaujot uh, uh kop, citās politikās uh, demokrātiju, uh, cilvēktiesības, uzņēmēja darbības veicināšanu un vides aizsardzību. Un ja regula pēc definīcijas ir veidota kā universāla regula, kāpēc tajā ir paredzēti panti, kas attiecas uz individuāliem instrumentiem? Gribēju pievērst jūsu uzmanību 6., 9., 10. un 11. pantam, kas uh, vispārīgos gadījumos runā par atkāpēm un nesniedz nekādu pievienoto vērtību uh, tie nav ne horizontāli noteikumi, ne tādi, kas attiecās uz visu ietvaru. Es atzīstu, ka ir atšķirības starp šiem dažādajiem instrumentiem, un tie aicina, un tas ir varētu būt par pamatu, lai noteiktu atšķirīgas noteikumus. Un tomēr šos uh, pantus varētu iekļaut uh, tajos tiesību aktos, kas ir paredzēti katram instrumentam. Uh, Finanšu regulai ir jāpatur būtiskākā loma, lai noteiktu vispārīgus un universālus noteikumus visām ārējās palīdzības programmām, izmantojot kopienas finanšu instrumentus atsevišķu normu sadalīšana starp diviem pārvaldības dokumentiem neatbilst vienkāršošanas mērķiem. Otrais punkts, kur gribēju uzsvērt, attiecas uz skaitļu izmantošanu. 121,80 miljārds eiro. Nemainīgās 2011. gada cenās tiek novirzīts četriem geogrāfiskajiem un trijiem tematiskajiem instrumentiem. Šī summa ir par 17,6% lielāka nekā summa, kas piešķirta pašlaik nemainīgās konstantās cenās. Īpaši attiecībā uz uh, ārējo darbību ierosinu izmantot uh, nemainīgās cenas, jo ar šādu pieeju varētu gūt derīgāku pamatojumu salīdzinājumiem, jo īpaši laikposmos uh, no vienas daudzgadu schēmas līdz nākamajai. Daudzgadu finanšu schēmai ir ilgāka perspektīva nekā tā, pie kuras mēs esam pieraduši uh, ikgadējā budžeta procedūrā un, ja mēs, izmainītu, kon, ja mēs izmantotu konstantās cenas, tad uh, indeksējot tās uh, ar inflāciju, tad uh, sarunas būtu kon konstruktīvākas. Nu, šādām diskusijām nevajadzētu būt retrospektīvām, bet jāņem vērā attīstība makro līmenim šeit ir mainīti mērķi. Finansējumu saņem vairāk valstu, ir jāņem vērā, kāda ir bijusi izaugsme vienā periodā salīdzinot ar otru, un vai situācija ir uzlabojusies vai pasliktinājusies, un citas kritērija. Runājot par relevantiem kritērijiem, varbūt uh, komisijai ir kaut, kādi, kaut kādas neformālas uh, projekcijas vai skaitļi, tomēr jāatgādina, ka tie ir kļuvuši par daļu no plānošanas procesa, īpaši ņemot vērā to, ka drīzumā notiks uh, diskusijas par skaitļiem. Un, uh, skaidri kriteriji un pamatojums eh, ir nepieciešams sarunās, kur mēs kā parlaments esam reizēm gatavi piekāpties, lai aizsargātu citus iekšējos izdevumus. Trešais punkts, ko es gribēju pakomentēt, ir kopējais ziņojums un novērtējums. Es esmu piedāvājis jaunu tekstu, lai komisija sagatavotu vidēju termiņu pārskatu, kas sniedz konsolidētu informāciju par visu finansējumu, kuru pārvalda un uzrauga šī regula bet uh, potenciāli to varētu sagatavot par visiem ārējiem izdevumiem. Šajā dokumentā būtu skaidri jānorāda ikgadēji izdevumi pa valstīm, vispārējais uh, eh, līdzekļu, vispārējā līdzekļu izmantošanas joma, saistību un maksājumu līmenis, uh, kā arī partneri ieguldījums. Tas ļautu nodrošināt uh, atjaunīgus kritērijus uh, caurskatāmību par to, kā un kur tiek izlietots Eiropas Savienības finansējums, kā arī ļautu uzlabot uh, uzraudzības kvalitāti un palielinātu konsekvenci starp dažādiem instrumentiem. Došu vienu piemēru. Rietumbalkānu valstis var saņemt uh, finansējumu no no pirms pa, pievienošanās palīdzības instrumenta, partnerības instrumenta un tam līdzīgi, un arī no Dan Donavas stratēģijas. Un tagad iedomājieties simts uh, valstis, kuras uh, saņem finanšu atbalstu no dažādiem avotiem, un uh, mēs uh, šo informāciju nekur nesaņemam. Ceturtais punkts, kur es gribēju pieminēta ir ārkārtas situācija definīcija. Tas ir vēl viens punkts, kuram es gribētu pievērst uzmanību. Un jāteic, ka šim jēdzienam ir vairākas definīcijas, un tekstā tas būtu jāpaskaidro un jādefinē, lai radītu lielāku juridisko skaidrību par to, kādu un kādos apstākļos Eiropas Savienība var rīkoties situācijās, kad pasaulē ir izcēlusies krīze, ir nepieciešams uh, vienkāršot lēmumu pieņemšanu. Visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi ir inovatīvie finanšu instrumenti. Kaut arī Eiropas Savienības finanšu instrumentiem nevajadzētu aizstāt dalību valstu finanšu instrumentus, privāts finansējums vai cita Eiropas uh, Savienības uh, sniegtajā palīdzībā. Uh, būtu nepieciešams panākt lielāku konsekvenci, veidojot budžeta sinerģiju un izmantojot partneru zināšanas un ekspertīzi. Tas uh, radītu svīras efektu Eiropas budžetam, atvieglojot uh, saņemt uh, privātu finansējumu projektiem, kuriem ir plašas, par kuriem plašai sabiedrībai ir interese. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai finanšu svīra papildinātu labāko prakšu pārvaldību, jo um, atsaucas punktam vienmēr būs jābūt finanšu regulai. Paldies! Porteur, uh, Marijā. Lielas paldies referents kundzei. Marija Muņas kundz lūdzu. Voilà, Muņas, avec un i. Tad Muņas, ko ir mans uzvārds. Liels paldies priekšēdētāji, paldies Jenski kundzei par šo atzinumu. Tas ir ļoti interesants. Un tās saistībā ar šo horizontālā instrumentu kompleksumu ir tiešām ļoti interesants. Es lielākoties piekrītu Ņēnskas kundzes teiktajam, taču man vēl ir pāris jautājumu, uz kuriem vēlos saņemt atbildes. Pirmkārt, pilsoņu sabiedrības organizācija MVU un dažādas biedrības šeit tiek pieminētas jūs īsajā pamatojumā, kā arī komisijas dokumentā par budžeta pārstrādi. Šeit tiek runāts par to, ka ir iespējams pilsoniskās sabiedrības uh, organizāciju dalību atvieglot, taču te, šis temats netiek tālāk attīstīts. Tas ir pieminēts tikai šajā ievatekstā, nevis pārējā dokumenta daļā. Manuprāt, tam ir jāmainās. Šeit ir jāiestrādā tas, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām jāspēj, jāspēj izmantot šo līdzekļus piemēram, attiecībā uz kaimiņu attiecību instrumentu vai pirmspievienošanās instrumentu. Vēl ir arī instruments par cilvēktiesībām, kas tiek pieminēts, un, manuprāt, tas arī šeit ir jāpiemina, kad runa ir par kopīgajiem faktoriem. Otrkārt, jūs centāties šeit panākt līdzsvaru, lai iekšpolitikas un ārpolitikas mērķu elementi nodrošināt daudz lielāku saskaņotību Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ jūs runājat arī par Eiropa 2020 stratēģiju, par demokrātiju, cilvēktiesībām, uzņēmēju darbības, sociālo garu un vidas aizsardzību. Šie visi elementi ir saistīti gan ar iekšējo, gan ārējo dimensiju, taču es domāju, ka šeit ir jāpiemina arī nabadzības apkarošana, jo š ja ir atsauc uz Eiropa 2020 stratēģiju un citiem instrumentiem, ar ko nodarbojas šis atzinums. Runājot par demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, šeit ir rakstīts, ka ir iespējams tos finansēt ar Eiropas Savienības līdzekļiem, īpaši attiecībā uz ANO cilvēktiesību komisāru un ir jākontrolē, jābūt iespējai kontrolēt, kā šī līdzekļi tiek izmantot attiecībā uz ANO augsto komisāru par cilvēktiesību jautājumiem. Un mans pēdējais punkts attiec uz to, ka jūs runājat ne tikai grozījumies, bet arī pašā atzinumā par to, ka ir īpaši noteikumi katram instrumentam. Tie ir panti 6, 9, 10 un 11. Vēlos zināt, vai šie konkrētie noteikumi attiecas uz kritērijiem, ar kuriem saskaņā var tikt piešķirts finansējums, tad uz konkursiem, uz pieteikumiem un tā tālāk. Tostarp arī dažādu organizāciju finansēšanu. Šie visi instrumenti ir ļoti dažādi, tādēļ ir nepieciešami dažādas normas, jo apstākļi ir citādāk un arī organizācijas ir citādākas. Tādēļ es domāju, ka tas ir skaidrs, ka šiem instrumentiem jābūt dažādiem attiecībā uz uh, organizāciju pieprasījumu un konkursu izskatīšanu. Tas arī būtu viss no manas puses. Un es domāju, ka šis atzinums ir labs, kuru mēs varam tikai nedaudz uzlabot. Paldies, vārds Brandners kundzei. E, jā, paldies. Arī es vēlētos pateikties e, Ņēnskas kundzei par ļoti labi sagatavoto dokumentu priekšlikumu. Es varbūt vēlētos uh, runāt par to, kādā veidā uzlabot uzraudzību. Mums ir nepieciešams to uzlabot. Es nāku no afet uzklausīšanas, kurā mēs runājām par stabilitātes instrumentiem, un manuprāt tā tad projekta finansējums ir uh, pievienotā vērtība pati par sevi un sanāk tā, ka tie, kuri šo projektu īsteno, arī šo projektu pēc tam izvērtē. Ļoti, ļoti interesanti. Nākamais par koordināciju, par eh, konsekvenci un ilgtspējību. Tātad, ja finansiālā ziņā starp dažādiem instrumentiem notiek pārklāšanās, tad vismaz pēc manām domām šie instrumenti mēģina mazliet paplašināt aptvērumu, un ja mēs šos instrumentus visus saliekam kopā, tad tiešām ir vērojama pārklāšanās. Un, kā jau es teicu, vajadzētu tiešām nodrošināt konsekvences un eh, tādu lielāku līdzsvaru momentu. Runājot par ārkārtas situācijām un krīzēm un definēšanu būsim ārkārtīgi uzmanīgi. Tad ir tāda veida krīzes, kuras nevar paredzēt, piemēram, plūdi, orkāni. Tad, nē, nu, protams, var varbūt paredzēt, bet jautājums ir par stundām un tā. Un eh, jautājums, ko darīt, un mums ir jābūt ārkārtīgi elastīgiem organizējot humanitāro palīdzību. Un ir politiskās krīzes, jā, protams, mēs visi piekritīsim, ka nevar varbūt to paredzēt, ka, civil, ka pilsoņu karš un tā, un tad ir paredzēts. Uh, Šobrīd mēs esam vienojušies par atbalsta pakotni Sīrijai, un jo šobrīd Sīrijā šis pilsoņu karš ir turpinājies jau gadu. Un šajā aspektā man vismaz liekas, ka komisija un arī ārējās darbības dienests nedaudz ierobežo krīzes definējumu, ja vēlaties, un sāk darboties tikai tad, kad krīze jau ir tā eskalējusi, ka tuvojas pilsoņu karām. Es uzskatu, ka mēs naudu izmantota daudz jēgpilnāk, ja mēs iejauktos jau drusku agrīnākos etapos, tātad, kad jau parādās nepatīkams pazīmes un informācija, ka kaut kas reāli noies garām. Un es uzskatu, ka šādā etapā iesaista būtu daudz lētāka nekā brīdī, kad cilvēki jau zaudē savas dzīvības vai vismaz smagi, smagi cieši. Tāpēc es vēlētos iestāties par to, ka tā saucamā konfliktu novēršana, konfliktu profilakse ir būtiskāka nekā konfliktu jau risināšana. Es uzskatu, ka jā, vajadzētu skatīties plašāk uz šo skatījumu, bet es tiešām nevēlētos, lai mēs pārāk strikti pret to visu izturētos un tikai un vienīgi par politisko krīzi runātu. Mums ir jānovērst cilvēku dzīvību zaudējums. Bet eh, citādi, vispārīgos vilcienos es atbalstu jūsu viedokli. Paldies! Priekšsādētājs, paldies! godātie kolēģi. Protams, arī Ņēns kundze. Ah, nē, Trifels Trifel kundze lūdzu. Jā, yeah, thank you, Anna. I only wanted. Paldies. Es tikai vēlējos pieminēt eh, to, varbūt piebilst vēl nedaudz Ņēnas kundas teiktajam. Tātad tā ir jautājums par izglītības ilgtspējīgu un konsekvenci, jo 2% ir paredzēta tā saucamajām programmai Erasmus visiem, neatkarīgi no tā, vai programmas nosaukums tiks mainīts vai ne, un tomēr tā ir iespēja jauniešiem doties uz citām valstīm un iegūt dažādu daudzveidīgu izglītību dažādās tautsēmniecības jomās. Es uzskatu, ka tas tiešām ir ieguldījums nākotnē, un mums visiem ir jāsaprot, ka šis tā saucamais pirms iestājas instruments būtu jāizmanto labāk. Jo ir jau skaidrs, ka, teiksim, Eiropas Savienības iekšienē un kandidātu valstīs ir problēmas ar izglītību. Ir ļoti labi, ja šī programma tiks iekļauta. Merci, Helga. Paldies, Helgai. Varbūt tagad atgriezīsimies atpakaļ pie sākotnējā, pie kopīgiem noteikumiem un procedūrām. Jā, krīzes visbiežāk mēs nevaram tās paredzēt. Neinskas kundze, kurai ir ļoti liela pieredze ārpolitikā, arī viņas valstī bija ļoti smaga situācija, un viņa noteikti jums var izstāstīt, kā Balkānos bija ar Dienvidslāvijas traģēdiju. Jautājums patiesībā, cik tad paredzama bija šī situācija, tātad mums jau Slovenija ir kā dalība valsts, Horvātija ir kā novērotājs, uh, un Dienvidslāvijas traģēdija un arī Sudānijas traģēdija, vai mēs varam vilkt kādas paralī, pa, paralēles? Patiesībā jau 2011. gada 9, 9. jūlijā bija skaidrs, ka tur briest smaga, smaga asiņaina sacelšanās. Tika izmantot šis datums, jūlija tautas nobalsošanas datums, lai izveidotu paši, tātad, lai izveidot Dienvidu Sudānas neatkarīgo republiku. Un eh, jau pirms šī datuma vairākus mēnešus gan budžeta komiteja, gan afet komiteja brīdināja Aštons kundze, ka Sudānā briest kaut kas stipri, stipri nepatīkams. Un šeit mums nedrīkst tapt piedots. Protams, ja krīze eskalē pilnīgi neparedzami, piemēram, tā saucamais arābu pavasars, tas tiešām iestājās neparedzami. Bet, kā jau šeit izskanēja, ir situācijas, kuras paredzēt ir ļoti, ļoti ticami. Eh, protams, mums ir gan diplomātiskā saistība, un es uzskatu, ka mums vajag skaidri pateikt, ka ir jāizmanto nauda pēc iespējas adekvātāk, un lai šī nauda tiktu izmantota elastīgi runājot arī par pārnesumiem, tiem ir jābūt daudz efektīvākiem, lai nebūtu birokrātisku šķēršļu. Kā jau Brantners kundze teica, ja mēs līkotos ātrāk, tad eh, mums izdotos glābt cilvēku dzīvības. Ekonomiski raugoties uz cilvēku ciešanām, tātad Neinskas kundze, vai jūs ņemsiet vēlāš, vērā šos ieteikumus un varbūt, ka jūs varat jau par, padomāt par grozījumu iekļaušanu ziņojumā? Paldies! Sorry, maybe just a few comments. Nu, varbūt daži komentāri par to, ko sacīja mani kolēģi. Vispirms par pilsonisko sabiedrību, par pilsoniskās sabiedrības lomu. Es pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts, un es augstu novērtētu jebkādus ierosinājumus šajā aspektā par pilsoniskajām tiesībām un nabadzību. Izteikšos pavisam īsi, jā, tas ir jāiekļauj visās attiecīgajās politikās, bet tas jādara afet komitejai, tas nav budžeta jautājums, jo tas ir iekļauts Eiropas stratēģijā 2020. gadam, un es domāju, ka mums vajadzētu uh, galvenokārt pievērst uzmanību budžeta aspektiem. Domāju, ka to varētu izdarīt um, AFET ko, komiteja. Kils uh, 6, 7, 8 and 9. 6, 7, 8 un 9 pants. Es faktiski esmu pret to, ka tie iek, tiek iekļauti E, kopīgajā regulā, bet e, šos pāntus ir iespējams iekļaut e, regulās par konkrēto instrumentu izveidi, nevis kopīgajā regulā par uzraudzību. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es ierosināju sagatavot vidēju termiņu pārskatas ziņojumu, kas sniegs pārskatu par šķērs finansējumu visos attiecīgajos instrumentos. Par ārkārtas situācijām steidzamību vēl viens punkts. Domāju, ka vajadzētu būt uzmanīgiem, tomēr es uzskatu, ka atšķirīgas definīcijas dokumentos var radīt apmulsumu par to, kād, kādos gadījumos jāizmanto konkrētās budžeta procedūras, un tāpēc es domāju, ka to būtu liederīgi iekļaut uh, izveido, izveidošanas regulās. Uh, Un runājot par eh, Erasmus visiem, tas ir IPI instruments, un tas uh, nodrošina vispārēju šīs programmas īstenošanu, nevis uh, kāda konkrēta līdzekļu apjoma izmantošanu. What I, what I es domāju, ka Tādi varētu būt komentāri par šo piedāvājumu, par šo priekšlikumu un par to, ko sacīja mani kolēģi. Un visbeidzot, ja nav citu jautājumu, varbūt es pāriešu pie nākamā ziņojuma. Un tas ir atzinums par pirms pievienošanās palīdzības instrumentu PPI Šī regula nosaka finanšu instrumentu kopējās īstenošanas regulas ietvarā, proti pirms pievienošanās palīdzības instrumentam. Tas lielā mērā palīdz eh, veidot uh, pievienošanās politiku. PPI ir tās galvenais finanšu pīlārs, un te mēs uh, piedāvājam palielināt budžetu par 7,3% konstantās cenās uh, nākamajai daudzgadu finanšu schēmai no 2014. līdz 2020. gadam. Tas uh, palielinās uh, progresu pievienošanās kritēriju izpildē, atbalstot uh, sociālo-ekonomisko at attīstību saņēmēju valstīs. Gribēju norādīt, uh, kāpēc uh, ir jāizmanto citi kritēriji papildus uh, Eh, pašlaik jau izmantojumiem. Kā jau es sacīju, runājot par iepriekšējo ziņojumu, es aicinātu izstrādāt eh, komisiju plānot nepalielināšanu katram, eh, katrai saņēmēji valstī, ņemot vērā sakojošos punktus. Kumulatīvā reālā IKP iz, izaugsme no 2007. līdz 2014. gadam, izņemot uh, Horvātiju. Uh, tas uh, svārstītos no 10 līdz 13 procentiem šajā periodā. Līdz, no 10 līdz 30. Būtu jāizmanto arī indikātori, kas uh, izmēra kopējo palīdzības apjomu pret saņēmēju valsts IKP, lai panāktu labvēlīgu Eiropas finansējumu ietekmi saņemēju valstīs ievērojot eh, sociāli ekonomiskos eh, principus, kas ir eh, spēcīgi dzinuļi labklājības veidošanai. Ir nepieciešams pārvietot uh, akcentu uz sistēmiskām un kvalitatīvām pārmaiņām. Es gribēju ierosināt, lai reālais finansējuma palielinājums skaitliskā izteiksmē būtu nemazāks kā kop kumulatīvā reālā IKP izaugsme perioda beigās. Gribēju norādīt, ka vairākas valstis uh, turpmāk uh, varēs izmantot šo instrumentu. Uh, samazinās šis skaits līdz astoņām valstīm, izņemot Horvātiju. Un no saņēmē valstu perspektīvas tas palielinās viņu pieeja līdzekļiem. Un ja mēs uh, ievērojam šādu loģiku, palielinot uh, PPI apjomu un izslēdzot Horvēci, Horvātiju no aprēķiniem, izrādās, ka reālais pieaugums būs uh, tuvu 20%. Papildus tam mēs piedāvājam izmaiņas šajā instrumentā. Visām, dalību, visām va, šīm valstīm būtu pieeja finansējumam. Kaut arī iepriekš kandidāta valsti, valstīm bez kandidāta valsts status tas nebija pieejams. Ierosinu, ka kandidātu valstīm joprojām būtu pieeja šiem līdzekļiem, bet šāda pieeja radītu lielāku konkurenci, piesakoties finansējumam un varētu būtiski grozīt pieejas līmeni šiem līdzekļiem dažām saņēmēju valstīm. Rezultātā uzlabotos administratīvā kapacitāte un uh, valstis varētu apgūt šo finansējumu lielākā apmērā, ja līdzekļi tiktu lielākoties izmaksāti šī perioda pirmajos gados. Es vēlētos eh, šādu loģiku redzēt arī komisijas analīzēm. Un, eh, lai tā būtu gatava, kad mēs sāksim sarunu par eh, nākamā perioda budžetu. Gribēju atgādināt, ka šie noteikumi neliedz nevienai saņēmēji valstī piekļuvi šiem līdzekļiem, ņemot vērā Eiropas uh, Savienības ierobežotos uh, resursus šajā laikā. Gribēju norādīt arī uz uh, trūkumiem šajā priekšlikumā, kaut arī vairums piedāvāto pasākumu ir solis pareizajā virzienā, lai PPI resursi tiktu racionalizēti, tie būtu elastīgāki un efektīvāki. Uh, likumdošanas priekšlikumā ir vairāki aspekti, kas nav pienācīgi ņemti vērā un raisa bāžas. Pirmais uh, - rezerve, kas balstītos sasniegtajiem rezultātiem. Paskaidrojuma rakstā ir rakstīts, ka šī rezerve radītu stimulus uh, rezultātu panākšanai, tomēr nekāds likumdošanas teksts nepaskaidro šo ideju. Šādam tekstam būtu jā, jātop ņemot vērā budžeta iestādes norādījums un nodrošinot uzraudzību saņēmē valstīs, nodrošinot rezultātu sasniegšanas stimulu ir jāparedz arī skaidri indikātori. Es saprotu, ka rezultātus nav viegli izmērīt. Otrais punkts ir iekļaušana pārējās politikās. Tas ir mērķis, kas uh, ir jāsasaista ar paplašanāšanās politiku, lai neietekmētu mm, labumu, ko varētu sniegt uh, šāda regula. Tas būtu jāiekļauj Eiropas 2020. gada mērķos, nodrošinot demokrātijas, cilvēktiesību un vidas aizsardzības kritēriju iekļaušanu visās politikās. Trešais punkts ir mērķi un kritēriju. Papildus tam mērķu un kritēriju finanšu palīdzības saņemšanai definīcijām būtu jābūt skaidriem un caurskatāmiem indikātoriem Es vēlētos piedāvāt iekļaut regulā institucionālo un apgūšanas spēju, fiskālo stabilitāti un labu pārvaldību. Ceturtais punkts ir konsekvence. Mums ir nepieciešams nodrošināt lielāku konsekvenci, koordināciju un sinerģiju operatīvajos aspektos eh, iekšējam un ārējam finansējumam PPI saņēmē valstīm. Tas radītu svīras efektu, ļautu izmantot inovatīvus eh, finanšu instrumentus, palielināt uh, projektu spēju piesaistīt finansējumu no privātiem investoriem, dalību valstīm un finanšu institūcijām nodrošināt to, ka Eiropas fonda vienmēr ievēro paraugu praksi, kā tas ir paredzēts finanšu regulā un kopējā īstenošanas regulā. Es saprotu, ka Rietumbalkānu investīciju ietvers ir bijis ļoti veiksmīgs, lai piesaistītu atbalstu prioritārajām jomām. Vēlējos ieteikt starp donoru dialogu un piemērotu struktūru izmantošanu pārvaldībai, kur piemēroti Rietumbalkānu investīcija ietvara gārā. Granferm. Paldies, referents kundze. Ferma kungs tagad. Paldies! Es vēlētos pateikties arī referentei, vēlētos pateikties arī komisijai, jo mēs uzskatām, ka uh, PPI divi programmas piedāvājums no komisijas puses ir adekvāts gan no komisijas, kā jau teicu, puses, gan no referents puses. Bet varbūt pāris aspekti, par kuriem vajadzētu diskutēt. Un, protams, ka mūsu politiskā grupa iesniegs grozējumus. Vēl bez tām ir parādījušās jaunas ziņas no delegācijas. Mēs pagājušajā nedēļā bijām Turcijā, to vadīja Durāna kungs, un mums ir ļoti daudz adekvātas informācijas. Mēs esam nodibinājuši kontaktus, un es uzskatu, ka šajā dokumentā vajadzētu arī parādīties pāris no mūsu jaunajām idejām. Vispirmām kārtām viss ir vienskrāts, ka jaunā PPI divi programmai te ir jābūt daudz elastīgākai, jo iepriekšējā programma tiešām bija pietiekami rigida un neelastīga elastīga. Jaunajai programmai ar savu elasticitāti būtu jābūt daudz efektīvākai, pie tam mēs nerunājam tikai par gala saņēmēju, mums ir jārunā arī par Eiropas Savienības kā kā savienības efektivitāti. Vienkāršošana ir cits ārkārtīgi svarīgs aspekts. Visas Eiropas Savienības finansējuma piešķīruma vienkāršošana ir svarīga, bet pie tā, protams, mēs vēl atgriezīsimies. Piemēram, finansējums vietējām un reģionālajām varas iestādēm, pilsoniskajai sabiedrībai, tātad tādiem, kuriem varbūt nav ekspertīze, kāda ir apkopota nacionālā līmenī, iesniedzot, piemēram, projektu priekšlikums, prie, iesniegums un tā tālāk. Par specifisku aspektu. Vispirms, donoru koordinācija. Ļoti svarīgs jautājums - koordinēšana starp PPI instrumentiem, dalību valstīm, jo dažkārt savukārt dalība valsts tiešā veidā finansē dažādas projekts, piemēram, arī citi donori, eh, valsts, eh, starptautiskais finanšu fonds un tā tālāk. Jo šobrīd ir daudz finansēšanas instrumentu un bieži vien notiek pārklāšanās, no tā vajadzētu izvairoties. Referenti jau pareizi ir norādījusi, un jā, iespējams, ka mums vajadzētu doties solīti tālāk un eh, Iespējams, ka mēs arī iesniegsim šajā sakarā kādus grozījumus, jo donoru savstarpējais dialogs, izveidojot dažādas sadarbības struktūras, ir ārkārtīgi svarīgs. Tikai tā mēs palielināsim efektivitāti. Otrais atbalsts sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai. Tas ir viens no aspektiem, ar kuru mēs sastopamies katru reizi, apmeklējot Turciju, Rietumu Balkānu valstis vai citus labuma saņēmējus. Ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs uzlabotu viņu izpildspēju, lai mēs e, sadarbotos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Mēs ar tādām veselu virkni tikāmies Turcijā, jo, piemēram, ir būtiskas eh, atšķirības starp eh, Turciju un Rietumu Balkānu valstīm, bet patiesībā vienots moments ir tas, ka nav pilsoniskās sabiedrības uzlabošanas stratēģijas, un uzskat, ka šeit vēl ir daudz darām arī no mūsu puses. Uh, Pilsoniskajai sabiedrībai piešķirtais finansējums bieži vien ir sava veida drupačs, kas paliek pāri, kad pārējais finansējums ir iztērēts tās saucamajiem lielajiem smukajiem projektiem. Mums ir nepieciešams paredzēt sivi, pilsoniskajai sabiedrībai un sociālajiem partneriem piešķirto finansējumu noteikti padarīt adekvātāku. Uh, uzskatu, ka PPI noteikts procents būtu jāparedz pilsoniskajai sabiedrībai Un tomēr, jā, kā jau teicu, PPI procentam būtu jābūt paredzētam pilsoniskajai sabiedrībai. Nākamais par finanšu instrumentiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo nav nekāda iespēja, kādā veidā mēs Eiropas Savienības budžetā varētu nofinansēt visu to, ko vēlamies darīt. Tātad vienā un tajā pašā programmā mēs konstē, mēs uzmanību vēršam gan uz ārkārtīgi budžeta ietilpīgiem uh, infrastruktūras projektiem, gan arī uz, ja vēlaties, vieglākiem, netik taustāms dabas projektiem, un es esmu jau vienojies ar referentu, un domstarpība šeit nav. Ceturtais PPI regulas sociālais komponents ir ārkārtīgi svarīgi runājot par Eiropa 2020 perspektīvu, ir svarīgi neaizmirst, ka Eiropa 2020 nav tikai ekonomiski izaugsme, darba vietas, fiziskas kaut kādas lietas. Sociālā iekļaušana un sociālais aspekts ir ārkārtīgi svarīgs. Turcija ir viens piemērs, Rietumbalkāna ir cits jo galvenā problēma šajās valstīs, kaut vai ņemsim eh, Turciju, patiesībā Turcijā ekonomikas pieaugums ir otrais lielākais pasaulē tūlītais Ķīnas, bet patiesībā ir milzīgas atšķirības starp tām valstīm, kurās notiek ekonomiskā izaugsma un kurās ne. Tāpēc ir jāņem vērā sociālais moments, kurā runa iet par dažādu reģionu atšķirībām un līdzīgi. Piektais punkts - atbalsts budžetām. Mēs runājam par tādu budžeta atbalstu, kurā vajadzētu samazināt administratīvo slogu. Mēs to varam pieņemt. Mēs jau komitejā esam sagatavojuši zi ziņojumu par šo jautājumu, un tomēr tad tam vajadzētu tikt savērptam kopā ar daudz spēcīgākiem korupcijas apkarošanas pa, pa, pasākumiem. Sastais punkts. Ņenskas kundze jau pieminēja veselu virkni tehnisku, politisku un ekonomisku priekšnoteikumu. Tātad finansējums, kas tiek, pie, kas tiek piešķirts uz vienu iedzīvotāju un vesela, cin, vesela cita virkne indikātoru. Bet, piemēram, Turcijā, Turcijā mums teica, ka mēs esam diskriminēti, jo uz vienu iedzīvotāju mums tiek piešķirts daudz mazāks finansējums nekā citiem PPI finansējumu saņēmējiem. Un jā, tiešām, ja mēs vēlamies kaut ko Turcijai piešķirt tikpat lielā mērā kā citām valstīm uz vienu iedzīvotāju, tad diez vai mēs to varēsim darīt. Tāpēc, kā jau Ņemskas kundze teica, varbūt ir nepieciešama arī citi kritēriji. Ir vēl citi aspekti, kur ir daudz pretrunīgāki. Tātad eh, PPI, jā, bet tas pats attiecās arī uz mūsu kohēzijas fondu izmantošanu. Tur arī ir vesela virkne pretrunu, tātad Eiropas iekšienē darbojošās programmās ir neprecizitāts vai, teiksim, neizmantots iespējas. Kaut vai runājot par makroekonomisko kondicionalitāti. Visbeidzot, jau vairākus gadus mēs esam strādājuši par pilotu projektiem, par kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu mm, konfliktu vietās, mēs runājam par pilotu projektiem, mēs runājam par tā saucamos iestāšanās sagatavošanas pasākumiem, un tomēr kultūra mantojuma saglabāšanai īpaši konflikta zonās ir ārkārtīgi būtiska nozīme, jo tam tātad kultūra mantojuma saglabāšanai ir arī būtiska etniskās samierināšanas funkcija. Piemēram, ja tiek atjaunot kaut vai Bosnijā baznīca, tad ir jāatjauno arī mošeja blakus. Tas ir ārkārtīgi būtiski runājot par etnisko samierināšanu. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs iekļautu kādu specifisku teikumu tieši par šo aspektu. Tātad varbūt adekvātas prioritātes šajā programmā nākotnē. Priekšsēdētāji kungs, liels paldies! Mēs sagatavosim grozījumus. Domāju, ka lielākā daļa no tiem nebūs pretrunīgi. Daži varbūt būs nedaudz sarežģīti, bet pie tā vēl atgriezīsimies. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par šo uh, garo Ier, izteikšanos. Un tagad tātad es vēlētos šeit veikt eh, jūs, kolēģis no uh, Horvātijas. Eh, tas, tā ir pirmā sēde, kurā jūs piedalāmies. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es tikai vēlējos pateikt burtiski pāris vārdus par to, kāda ir Horvātijas pieredze PPI palīdzības instrumentu izmantošanā un runājot par sadarbību ar citām dalību valstīm, ar vienkāršošanu un arī ar Erasmus visiem finansējumu izmantošanu. Vienkāršošana ir ārkārtīgi svarīgs aspekts no daudziem redzesleņķiem raugoties, ne tikai no nevalstisko organizāciju viedokļa, bet arī no vietējām pašvaldībām, kuras eh, tiešām un arī daudzos gadījumos arī ir ļoti, ļoti neapskaužamā situācijā. Un e, šīm vietējām pašvaldībām nav iespējas ne tikai piedalīties finansējuma saņemšanas projektos, bet nav iespējas pat izstrādāt šādus projektus. Un mēs domājam, ka Serbijā, Kosovā, Bosnijā, Maķedonijā situācija ir visai līdzīga. Tāpēc mums vajag viņiem pastāstīt, kādā veidā rīkoties un varbūt kādā veidā vienkāršot procedūru jo visticamākais, ka tie, kuriem nauda visvairāk ir vajadzīga, pie tiem nauda nenonāk, ja šī procedūra netiks vienkāršota. Tas bija pirmais, otrais pārobežu sadarbība, kas tiešā veidā ir saistīta ar manis pirmīt jau teikto. Uh, Pārobežu sadarbība ir ļoti svarīgs punkts etniskajā samierināšanā starp tādām valstīm un tautām, kuras varbūt 90. gadu beigās, 2000. gada, sāk, 2000. gada sākumā bija etniskā konflikta ķetnās. Liela daļa šo teritoriju šobrīd eh, tiešām ir ļoti lielās grūtībās, un tāpēc starp valstu programmām vajadzētu būt interesantām no PPI viedokļa raugoties. Nākamais jautājums par izglītības e, ilgtspējību un noturību. Patiesībā politiskās dzīves biju politikas profesors Zāgrebas universitātē. Un, uh, ne politiska profesors, nē, bet piemēram kāda ir sekundārās un terciārās izglītības kvalitāte, tā samazinās gada no gada. Un, protams, izglītības pieejamība un kvalitāte šobrīd ir stipri, stipri apdraudēta. Tāpēc es e, uzskatu, ka tiešām 2% naudas, kas ir paredzēti programmā Erasmus visiem, un tomēr 2% šo procentu vajadzētu pārskatīt, lai, ja tas būtu iespējams, palielināt šo procentu punktu daudzumu. Paldies, priekšsēžkungs! Paldies! Jenskas kundze. Es, uh... Jā, pavisam īsi. Vispirms es gribēju pateikties uh, Georgam par ļoti svarīgo viedokli. Liels paldies par komentāriem. Mēs jau esam panākuši vienošanos šajos punktos. Mm, tā kā mēs eh, gatavojam pašiciem pašiniciatīvas eh, atzinumu par paplašināšanos, ļoti augstu vērtēju jūs, jūs priekšlikums. Es nezinu, kad mēs balsosim par šo pašiniciatīvas ziņojumu, bet uh, mēs ņemsim vērā to, ko jūs teicāt. Gribēju pateikties arī mūsu kolēģim no Horvātijas, jo vairums jūsu pieminēto punktu man ir zinām no pašas pieredzes, un es pilnībā atbalstu jūs sacīto. Ir ļoti svarīga vienkāršošana, pārrobežu sadarbība, pārrobežu projekti. Tie ir svarīgi visa demokratizācijas procesa ilgtspējai pro-eiropeiskai politikai Rietumbalkānos un Balkāniem kopumā. Liels paldies eh, visiem par eh, tiem svarīgajiem komentāriem, ar kuriem jūs nācāt klājā. Liels paldies eh, referentes kundzei, saka priekšsādātājs. Par šiem diviem ziņojumiem. Tur ir vienāds kalendārs. 22. maijā vēl var, ir pēdējā diena, kad var iesniegt grozījumus. Ceru, ka politiskās grupas tos aktīvi gatavo ziņojumu apstiprināsim 20. un 21. jūnijā. Un eh, balsošana pēc būtības eh, AFET komitejā notiks eh, AF 1. jūlijā. Un ceru, ka mēs pēc tam varēsim plenērā apstiprināt šos divus svarīgos ziņumus. Liels paldies! Mēs patiešām sakojam paredzētiem laika grafikam un pašlaik pāriesim pie balsojumiem. Un pēc tam skatīsim Rigolīni kungas, Rivalīni un Greslis kungu kung ziņojumu par būd, budžeta komisārs jau ir ieradies un redzu, ka viņš sēž jau man blakus. Un pēc tam mēs pāriesim pie 14. punktu darba kārtībām. Un sākumā eh, mēs esam saņēmuši divus pārvietojumu pieprasījumus no Eiropas komisijas 2012. Eh, gada budžetā, un par tiem es došu vārdu Frančiskai Valdzānijai. Allora, la, la... Liels paldies! Trešais priekšlikums paredz to, ka 1 miljonus 120 tūkstoši eiro no globalizācijas pielāgošanās fonda tiek pārvietots, lai nodrošinātu tehnisko palīdzību fonda izmantošanā. Mēs atrodamies pa augšējās robežas, tie ir 0,35%, tādēļ es atbalstītu šo pārvietojumu pieprasījumu. Runājot par piekto pārvietojumu pieprasījumu šeit runa ir par rezervi, kas saistīta ar komitoloģijas procedūru 2012. gadā. Tas attiecas uz ekspertu grupām. Mēs esam rezervējuši šādus līdzekļus un lūdzām komisiju komitoloģijas procedūrā par šiem ekspertiem sniegt plašāku informāciju. Manuprāt, komisija mums varētu sniegt vēl vairāk informācijas un skaidrojumus, un tad mēs varētu šo rezervi akceptēt. Tagad es ieteiktu balsot pret piekto pārvietojumu. Paldies! Mēs tad pārbaudīsim trešo punktu. Alvaro kungs. Liels paldies priekšsēdētā. Es tagad nesapratu īsti skaidri Balzānī kundze, vai viņi varētu konkretizēt attiecībā uz šo pārvietojumu. Uh, mēs uh, balsotu pret, tāpēc, ka nav pieejams ziņojums. Ja tas ir tas pats, ko teica kolēģis, tad atvainojiet, ka izteicos. Tātad ir divi dažādi pārvietojumi pieprasījumi. Varbūt Balcānī kundze jūs varat atkārtot, jo Lvāro kungs to nesaprata. Tā tad ir divi pārvietojumi, trešais un piektais. Es atbalstītu balsot par, par trešo pārvietojumu, jo runa ir par līdzekļu pārvietošanu no globalizācijas pielāgošanas fonda. Tā ir neliela summa, kas jāizmanto tehniskajam atbalstam dalību valstīm, lai izmantotu šī paša fondu Tātad ieteiktu balsot par. Runājot atkal par piekto pārvietojumu, runa ir par to, ka mums ir jānodrošina rezervi attiecībā uz komitoloģiju, īpaši runāt par ekspertu grupām, un šīs summas mēs esam rezervējuši un teicām komisijai, ja komisija mums parlamentam sniegs pietiekamu uh, būtu sniegusi pietiekama informācija par ekspertu grupām, tad mēs būtu šo rezervi atņemšu atpakaļ. Taču tas tā nenotika, tādēļ balsojam pret pieci un gaidam komisijas skaidrojumus. Alvāro kungs, vai jūs tagad sapratāt? Paldies, priekšsēdētāji. Ja pareizi sapratu, tad informācija ir nomierinoša, ja runājot par trešo pārvietojumu, mēs balsotu pret ir pieejams šis ziņojums par pārvietojumu, taču nav notikusi balsošana komitejā. Nu, vai tā mēs varam rīkoties? Es domāju, ka būtu nepareizi balsot par. Taisnība. Mēs saskaramies ar problēmu, no kuras vajadzēja izvairīties. Mums vajadzēja pieņemt juridisko pamatojumu pirms līdzekļu pārvietošanas, un šodien mēs nevaram pieņemt šo juridisko pamatojumu. Protams, ka mēs nevaram balsot par šo līdzekļu pārvietojumu. Taču nu, mums laika tiešām vairs nav daudz, un pēc tam klusēšana tiks uzskatīta par piekrišanu, un tas notiks otrdien. Tātad šis ir būtisks es atvainojos ceturtdien. Šis ir būtisks jautājums, vai budžeta komiteja, ja mēs esam vairākumā, vēlas balsot par šo pārvietojumu, kas attiecas uz tehniskās palīdzības programmas finansējumu. Iepriekš mēs diskutējām arī ar Kozlovskiju kundzi, kur bija valdīja liela vienprātība. Uh, Un es domāju, ka šobrīd mēs varam vai nu balsot, vai arī ļausim laikam noticēt, un tad katrā gadījumā, tā kā nesam pauduši savus iebildumus, tad atzinums būs ar pozitīvu rezultātu no budžeta komitejas. Tā kā zināms, ka maksājumi var tikt nodrošināti tikai pēc tam, kad tiks pieņemts juridiskais lēmums. Tad situācija ir tāda. Tātad referente ir par, par to, ka mēs balsojam par šo līdzekļu pārvietošanu, neraugoties uz nepareizo laika grafiku, kas atkal ir mūsu vaina, un nākotnē tā nedrīkstētu notikt, jo nu, tas ir nepatīkami. Tātad, kurš ir par trešo pārvietojumu? Paldies! Kurš ir pret? Tad 4, 5, 6, 7, 7. Atturās. Tātad pārvietojums tiek pieņemts. Tad runājam par piekto pārvietojumu. Tātad rezervas atcelšana. Šeit referenti balso pret. Kurš ir par? Nav daudz pret. Gan arī visi. Tātad vienbalsīgi. Tātad noraidīts pārvietojums, vienbalsīgi noraidīts. Mēs saglabāsim šo rezervu un referentu uzskata, ka mums nav informācija no komisijas puses, kas spētu dot pam piemērotu pamatu. Runājot par citām institūcijām, nav pārvietot citu pārvietojumu, varam pāriet pie ēku politikas 16. punkta referenta Monika Holmajera. Vai jūs iesakāt mums pieņemt tādu atzinumu? Cienījamo priekšsēdētāji, es gribu izplatīt priekšlikumu un sākumā par Eiropas vēstures namu. Eiropas vēstures nams. Nu, var teikt, ka tam jau ir zināma vēsture, kas saistīta ar plašām diskusijām un pamatojoties uz šo uh, saskaņā ar Eiropas parlamenta dokumentiem, kas ir ļoti labi, ļoti interesanti, taču pārsvarā tas ir tādi kā izmaksu aplēses, un mums vēl nav konkrētu datu par konkursu, un mēs gribētu arī noskaidrot pāris jautājumus atzinuma veidā, maija sēdē, tādēļ šodien vēlos to, ka mēs nobalsot par to, ka pieņemam atzinumu. Tādējādi mēs varēsim saprasties, jo mēs, protams, gribētu ļoti labā veidā īstenot šo projektu un pavadīt to. Tādēļ šodien iesaku pieņemt lēmumu par atzinumu sagatavošanu un lūdzu ne līdz ceturtdienai, jo es vēl gribētu tikties ar saviem līdz referentiem, lai varētu pārunāt lietas. Tātad maijā, turpmākajā sēdē mēs labprāt strādāt ar šo atzinumu. Lieliski. Tātad jūs iesakat izstrādāt atzinumu un tas nenotiktu šonedēļ, bet nākamajā reizē, kad mēs sagatavošu atzinumu. Džordž Lainēn, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mikro... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikai vēlējos eh, izteikt atbalstu Monikas eh, priekšlikumam, proti, ka mēs, izve... ka mēs sagatavot pašu savu atzinumu. Pēc tam, kad, kad ēks Luksemburgā tika iepirkts, tad patiesībā izveidojās, tā tad jautājums parādījās par to, kādā veidā budžets tiek izpildīts un kādā veidā tiek piešķirta nauda un kādā veidā tā cena, par ko vienojās eh, pārbūves vai celtniecības firmas, arī tiek ievērota. Jā, es uzskatu, ka budžeta komitejai vajadzētu tikt regulāri informētāji par budžeta aspektiem. Protams, ka mēs neesam būvniecības uzraugi, bet eh, mūs interesē, vai budžets tiek izpildīts, un ja tas tiek pārsniegts vai kādajādi, tad kāpēc? Jo, protams, ka projekts eh, ir tad jāpārskata un jā, un kādā veidā tas notiek lai nebūtu tā, ka kritizē mūs, kaut arī patiesībā vajadzētu kritizēt pavisam citus cilvēkus. Līdz ar to es atbalstu Holmējers kundzes priekšlikumu un esmu pārliecināts, ka komiteja to atbalstīs. Un tad eh, budžeta komiteja jau tiešām budžeta aspektos šādos projektos būs iesaistīta daudz ciešāk, lai projekti tiktu uzraudzīti un arī pārvaldīti daudz efektīvāk. Paldies! Leg, Paldies eh, kolēģiem un tagad Berzavu Hatas kundze. Lūdzu. Děkuji za slovo. Do... Paldies, prieksēdētāja kungs. Es uh, Esmu ēnu referenta manas politiskās grupas vārdā, un es varbūt vēlētos runāt tikai un vienīgi par Eiropas vēstures namu Briselē. Es uzskatu, ka šobrīd budžetārās disciplīnas un jostas savilkšanas apstākļos visās dalību valstīs mums vajadzētu pārskatīt tik vienu šādu investīciju. Un mani priecē, ka budžeta komitejai tiek prasīta, prasīs tās viedoklis. Uh, Protams, ka Eiropas vēstures namam Briselē būs nozīme, jo tas būs ne tikai tā savu veidu informācijas telpu kopums, kurā varēs um, iedzīvotāji un apmeklētāji nākt un raudzīties, kas notiek, bet tajā notiks arī pētniecība, bet ar to ir saistīta vesela virkne momentu. Vispirmām kārtām šīs īstman ēkas pārbūve. Uh, Tur ir arī asbests, ja par to katrā ziņā ir jāuzzina, bet būs jāuzzi, jāuzbūvē vairāk starp sienas un starp sā, stāvu pārlikas un arī pētniecības vietas, un es vēlējos tikai zināt, ka uz izpa, patreizējo izpēti šobrīd patiesībā nav skaidrs, vai īsti man ēka būs jāpārbūvē vai pat jāpaplašina. Tas nav skaidrs. Vēl bez tam es uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu sadarboties šajā jautājumā arī ar citām ES institūcijām un vēlētos pajautāt, vai Eiropas komisija ir nākus klajā ar paziņojumu vai uzņēmusies kādas saistības. Vēlētos atsaukties uz 12. gada budžetu, kurā mēs uzteicām Eiropas komisijas apņēmību uh, izveidot īstman ēku. Tātad šis projekts tiks īstenots, un komisija to ir skaidri pateikusi un iekļāvusi jau 12. gada budžetā, un arī eksploatācijas izdevumi tiks uzturēti. Es uzskatu, ka mūsu komisijai vajadzētu sagatavot atzinumu. Paldies! Hartunga kungs lūdzu. Voorzitter, ik ben erg blij met het voorstel van mevrouw Holmeijer om uh, een opinie te schrijven. Priekšsēdētā kungs, liels paldies! Es ļoti priecājos, ka Holmēžas kundzes priekšlikums pastāv sagatavot atzinumu par šo ēku politikas punktu un raugoties uz to apstākli, ka mums ir jājoto, vai tiešām ir nepieciešama Eiropas vēstures nams Briselē. Paldies! Ma, Madame Olmaja. Paldies, Holmērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji runāt par kolēģu jautājumiem, un ir viena atbilde. Pastāv jau komisijas nostāja attiecībā uz dalību personāla izmaksās, kā to pieprasīja parlaments, un uh, Barozo kungs to arī pozitīvi atbalstīja un ir gatavs piedalīties Tā bija prasība no mūsu puses, raugoties uz to, ka Eiropas vēstures nams nav tikai parlamenta darīšana, bet ņem vērā vēsturi pēc otrā pasaules kara saistībā ar Eiropas Savienības izveidošanos un ar to visiem saistītiem jautājumiem. Un, tā, protams, ir arī Eiropas komisijas vēsture, ne tikai Eiropas parlamenta vēsture. Tādējādi Eiropas komisija devusi savu pozitīvo atbalstu. Un otrkārt, es priecājos, ka Hartung kungs priecājas par to, ka mēs sagatavosim atzinumu, taču, nu, man ir bail, ka mums būs dažāds viedoklis par šo nama izveidi. Atzīstos, ka man kā referentei pēc ilgām diskusijām ar kolēģiem, ka mēs izvēlēmies par šo namu un mums, man ir būtiska, lai mēs ļoti pamatoti īstenot šo projektu. Atlikušajā laikā mums vēl ļoti daudz jautājumu, kas ir jānoskadro, un tos mēs arī ļoti detalizēti vēlam, vēlamies iekļaut atzinumā, lai varētu sekot līdzi ne tikai projektu izstrādēji, bet arī izpildēji. Mēs taču esam parlamentārieši, un mums vajadzētu būt ļoti labi informētiem runājot par ēku projektu izstrādi, par ko esam diskutējuši, par ko diskutējam tagad, un tādējādi priekšsētāja kungs priecātos, ja mēs varētu vienoties par atzinumu sagatavošanu. Paldies! Šo merci, donc. Ļoti labi, es jums pateicos considérer avec le rapporteur que. Es uh, ceru, ka visi ir ar mieru konsultēties ar referentu par šo svarīgo lēmumu. Mēs uh, sagatavosim atzinumu un, uh, protams, ka nevar sagaidīt, ka šo atzinumu mēs sagatavosim šodien. Nepagūsim arī līdz ceturtdienai, bet varam to pagūt izdarīt līdz nākamajai sanāksmai, kas ir paredzēta māja beigās. Liels paldies, un tagad pāriesim pie balsošanas pirms balsošanas tomēr izskatīsim vēl vienu jautājumu, saka priekšsādātājs. Atvainojiet, es, eh, ir vēl viens eh, jautājums eh, šajā lietā, un tā ir ēkas Sjans Montoje izmantošana Briselē, iznovāšana Briselē. Jūs zināt, ka šī ēka ir ļoti sliktā stāvoklī. Uh, Un um, neatkarīgi no lēmuma par Eiropas vēstures nāmu, tomēr šie darbinieki ir jāevakuē no šīs um, ēkas. Tas ir diezgan uzkrītoši un liek uzdot jautājumus par ēkām un apstākļiem, kādos ir jāstrādā mūsu darbiniekiem. Īstman ēkā līdz šim ir izvietots ombudsmans, revīzijas palātas darbinieki un datu uzraudzības inspektora darbinieki. Viņi ir montojai 63, viena daļa, viena daļa ir Eastman ēkā. Un uh, īres līgums ēkai montojai 63 uh, beidzas 2012. gadā, iespējams, ka to ir uh, pagarināt, bet uh, galu galā šiem darbiniekiem tomēr šis nams uh, būs uh, jāpamet. Pašlaik īres cēnai 191 eiro kvadrātmetrā, un pēc tam, kad ombudsmans un datu uzraudzības ierēdnis, kā arī revīzijas palāta, uh, nesedza visas izmaksas, kuras uh, varēja prasīt par īri. Viņi, protams, gan maksāja elektrību, apkore un līdzīgas uh, izmaksas. Un tas nebūs uh, pilnībā neitrāli atkarība attiecībā uz budžetu. Un tā, tāpēc šis atzinums ir formulēts diezgan neveikli. Nākotnē būs tā, ka ombuds, revīzijas palāta un datu uzraudzības iestāde seks eh, visas izmaksas, eh, kuras eh, tās rada, un tādējādi mēs likvidēsim vienu pelēko zonu, kura izriet no īstman ēkas. Pašreizējā situācija vairs nav ciešama, un pašlaik īstman ēkā ir 5789 kvadrātmetri, un Montajē ēkā nedaudz mazāk, virs 700 kvadrātmetriem. Montoje ēkas renovācijas izmaksas būs 166 tūkstoši gadā. Tās ir indeksētas saskaņā ar daļu, kas, ko, izmaksu daļu, ko rāda katrs konkrētais partneris. Uh, tāpēc uh, Eiropas uh, parlamentam tas neradīs papildu izmaksas. Mēs uh, seksim tikai drošības izmaksas, bet uh, tas būtu tāpat jādara, ja mēs uh, izvietojam šajā ēkā savus darbiniekus. Referente, priekšsādātāji, kolēģi, nelasīšu jums priekšā šos konkrētos skaitļus, jo tos ir iespējams atrast internetā un arī dokumentos. Uh, bet, uh, ja es nemaldos, uh, aprīkošanas izmaksas būs 2 miljoni 150 tūkstoši, mums būs uh, izmantošanas līgums, īres līgums uz 21 gadu. Un mēs esam veikuši arī novērtējumu. Jāteic, ka šie novērtējumi nav pārāk pārskatāmi. Varbūt Eiropas parlamenta administrācija to varētu norādīt un uh, šie atzinumi nav pārāk pārskatāmi, jo no šī atzinuma sastādīšanas veida ir ļoti grūti saprast, kādas būs uh, mūsu izmaksas uh, katru gadu. Mēs uh, rēķinājām līdzi šiem skaitļiem. Mūsuprāt, uh, skaitļi ir kārtībā, tie ir pienācīgi aprēķināti, un es uh, atsakos no tā, ka man šeit būtu jums vēlreiz jārāda visa šīs sarežģītā aprēķināšana kā tā notiek, bet mūsu darbinieki to izdarīja, un pēc mūsu savstarpējām sārunām es sapratu, ka tur viss ir kārtībā. Mums uh, būs uh, virs nākotnē 5300 uh, kvadrātmetru liela platība virs zemes, un EP darbinieki galvenokārt tiks izvietoti parlamenta telpās. Tikai neliela daļa Montoje ielā un tajā sākas, kur, tajā sākās, kuras mēs īrējam vai esam iegādājušies. Īpašnieks šai ēkai ir Fetimu, Ēka ir uzbūvēta 60. gadu sākumā, pašlaik ir pilnībā renovēta, ir pārbaudīts zemes piesārņojums, atzinums bija negatīvs, asbests tika atklāts un 2010. gada, 2011. gada renovācijas darbos tika likvidēts. Parlaments seksa drošības izmaksas un certifikāts asbestos safe ir saņemts un tāpēc eh, es eh, negribētu par to sniegt atzinumu. Mēs uzskatām, ka šeit viss ir kārtībā un ombudam un citām institūcijām beidzot ir jātiek ārā no īstman ēkas. Un tāpēc es domāju, ka šeit piedāvātais eh, veids ir saprātīgs Eiropas parlamenta administrācijas risinājums. Paldies referentei par šo komentāru par uh, ēku Sjons Montoyē, un tagad došu vārdu Džordžam Lainam. Es uh, varētu piekrist Monikai šajā jautājumā, bet ir viens jautājums, kur es gribētu uzdot. Gribētu, lai parlamenta administrācija paskaidro, vai Sainz un Mutāje ēkā ka tur ievāksies revīzijas eh, palāta un ombuds. Eh, tomēr visa platība netiks izmantota, un cik daudz Eiropas parlamentam izmanto, izmaksās šīs neizmantotās eh, platības, ņemot vērā to, ka šīs organizācijas seks savas izmaksas jaunajā ēkā. Es domāju, ka šāda informācija būtu noderīga. Liels paldies! Vai kāds uh, var atbildēt uz šo jautājumu? Referentes kundze ir padomājusi par visu. Jā, es uh, tiešām iepriekš uh, to papētīju. Eiropas parlaments seks 22,87%. Es nenosaucu šos skaitļus detalizēti, bet eh, kopējās izmaksas mums ir 1,66 miljoni eiro. Tas nozīmē, ka parlamentam izdevumi būs aptuveni 265 tūkstoši par īri un aptuveni 80 eh, tūkstoši par citiem izdevumiem. Datu uzrauks uh, seks 87 tūkstošus, revīzijas palāta 363 tūkstošus un ombuds 341 tūkstoši. Tā sadalās šīs izmaksas. Liels paldies! Es uh, saprotu, ka jūs esat iesk ieskicējuši vispārīgo uh, virzību, bet. Uh, Un uh, Laina kungs uh, tikko prasīja precizējumus, varbūt jūs varat papildināt to, ko tikko teica referente. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Referentes minētie skaitļi ir pareizi. Aptuveni 22% platību, kuras izmantos parlaments, atbilst uh, aptuveni 350 tūkstošiem eiro. Domāju, ka Tur strādās 35 līdz 40 darbinieki, un mēs šīs platības izmantosim, jo Briselē pietrūkst bīroja telpa, un mēs priecājamies, ka varēsim tur izvietot vismaz 35-40 darbiniekus. Lielas paldies! Jū, merci! Lielas paldies! Un papildus tam referente ierosina nesniegt atzinumu par ēku Sjans Montoyē. Ļoti labi. Pateicos un to darīsim nākamajā sanāksmē 31. maijā, kad izskatīsim rakstisku atzinumu par Īstman ēkas uh, renovāciju. Liels paldies un tagad es ierosinātu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

Pašlaik eh, šī sanāksme eh, kopīgā budžeta un budžeta kontrolas komitejas sanāksme ir atklāta. Mēs uzklausīsim Toirera kunga atzinumu un es eh, aicinātu rīkot viedokļu apmaiņu par situāciju sarunās par finanšu noteikumiem Tas ir skatīts vairākās sanāksmēs iepriekš, rītdien notiek vēl viena trialoga sanāksme un ir svarīgi pašlaik apzināties uh, situāciju, lai abas komitejas uh, būtu informētas un, protams, ka katram, kurš to vēlēsies, uh, būs iespēja uzdot referentam jautājums šajā publiskajā sesijā. Vārds Ingai. Lielas paldies priekšsādātājiem! Eh, protams, ir uzkrītoši, ka priekšsādātāji kungi eh, baidās no priekšsādātāju pienākumiem. Rītdien komiteja vadīs Ivānovas kundze. Mēs zinām, ka sievietēm budžeta jautājumos ir īpaša pieeja, un mēs ceram, ka eh, šī sanāksme būs īpaši jautra. Tāpēc jūs palaidīsiet garām li lielisku pasākumu. Mēs esam uh, tālu pavirzījušies, ir pagaidām vēl atklāti aptuveni 14 uh, punkti ar atšķirīgu apjomu un svarīgumu pakāpi. Un tur ir vēl veseli panti, kuros mums nav panākta vienprātība, piemēram, par dalītu līdzekļu pārvaldību, 56. pants, bet uh, tur vēl ir runa tikai par pusteikumu, par to, ka uh, padomē jāsaka karsts vai augsts Mums parlamentam ir skaidrs, ka ir izdevies labi pavirzīties uz priekšu un uh, darba atmosfēra joprojām ir laba. Tāpēc es uh, biju domājis, uh, domājusi, ka ir uh, īstais laiks uh, sākt uh, budžeta izpildes apstiprināšanu. Tas ir uzdevums, kas ir uzticēts uh, parlamentam saskaņā ar uh, līgumiem, un es domāju, ka ir īstais laiks padomāt par to, kā budžeta regulā noteikt eh, šo izpildes apstiprināšanu. Padomu mums nenāk eh, pretī, jo tu, līdz šim līgumos ir noteikts, kā to dara komisija, bet eh, mēs turpinājām šo darbu saistībā ar citām struktūrām Un, lai jau nu tā būtu, bet arī tam ir zināmas sakas. Tātad eh, rītdien mēs sāksim skatīt pāntus, kas eh, skāra budžeta izpildes apstiprināšanu un runāsim par mūsu pieeju iekšējam revidentam. Mēs esam sagatavojuši ies, grozījumu priekšlikumu ka mums atsevišķos gadījumos būtu šāda pieeja, un to padome negrib pieņemt, kaut arī komisija ir izstrādājusi procedūru. Gribēju atgādināt, ka Eiropas Savienības tiesā atsevišķi pilsoņi pat ir panākuši šādu pieeju, un uh, domāju, ka tad, ja individuāliem pilsoņiem ir šādas tiesības, varbūt mums kā parlamentāriešiem arī tādas, uh, tādai vajadzētu būt. Ja ne, tad mēs izmantosim tiesas ceļu, un uh, tad nekādu ierobežojumu vairs nebūs. Pašreizējā tekstā mēs esam vienojušies par zināmiem ierobežojumiem, un tādā gadījumā šie ierobežojumi atkritīs. Pat komisija atzīst, ka padomē būtu labāk piegrist uh, mūsu grozījumam, tomēr jāteic, ka padome uh, bieži vien nedarbojas pārāk loģiski. Uh, vēl viens eh, grozījums skāra budžeta komitejas kompetenci, kas notiek ar budžeta pārpalikumu gada beigās. Mēs eh, piedāvājam pārnest to uz nākamo gadu, bet eh, par to vēl notiek liela strīdi. Ceturtais jautājums ir par Eiropas attīstības fonda budžetu, un tur darbs ir jāturpina. Piektā tēma ir tēma, kas uh, ir ļoti svarīga jūsu komitejai. Kas notiek ar speciālajiem budžetiem? Vai par budžetu, kad uh, tas nav apstiprināts? Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, ka tikai četrus uh, budžeta mēnešus ir iespējams sekot iepriekšējā gada vienas 12. daļas budžetam, un e, pašlaik mums e, padome saka, ka jārēķinās ar antieiropeiskām valdībām, un ko tās saka, tās saka, ka viņas e, nevēlas Eiropas budžetu. Tas ir sliktākais scenārijs, bet ar to ir jārēķinās. Eiropas komisija ir mūsu pusē un redzēsim, kas no tā visa iznāks. 18. pāns arī ir ļoti skaits pāns, un tajā ir runa par um, to, kas notiek ar soda naudām vai maksājumiem, kas tiek veikti brīvprātīgi, piemēram, tabakas uh, nolīgumu. Uh, tabakas uh, koncerni mums maksāja zināmu summu. Mēs uh, ierosinājām to iekļaut Eiropas Savienības budžetā, bet padomu to neatbalsta. Septītais punkts. Te jau kļūst eh, krietni omulīgāk par līdzekļu pārskaitījumu transferos. Mēs esam piedāvājuši grozījumus, kuriem vajadzētu samazināt uh, izdevumus par šiem pārnesumiem, bet uh, ko mēs darīsim pēdējās gada divās nedēļās? Komisija saka, ka tā pēdējās eh, divās nedēļās saņem daudz eh, pieprasījumu, bet nevar vairs eh, veikt nekādas pārskaitījumus, jo budžeta komiteja vairs nesanāk uz sanāksmēm. Un pašlaik situācija ir tāda, ka šī nauda pārbeidīta tiek, tiek pārnesta bez tā, kā tas ir nepieciešams, bet pašlaik mēs ierosinājām paredzēt 13. mēnesi, kurā eh, Tātad tas būtu janvārī, kurā tas varētu būt iespējams. Es uzskatu, ka komisijas intereses ir pamatotas. Par eh, šo jautājumu padomu izteiksies rītdien. Tātad jautājums ir par 13. mēnesi, vai tāds būs vai ne, un ja viņi to nevēlēsies, ko tad viņi vēlas. 30. pāns, mans mīļākais. Un tur iet runa par to, kurš eh, drīkst parakstīt budžetu, kad viss ir saskaņots. Līgumā teikts, ka to dara parlamenta priekšsādātājs bet eh, pēc tam, kad es stundām ilgi klausījos padomas juridiskā dienesta paskaidrojumu par to, ka parlaments nevar grozīt eh, budžetu, un tad eh, padoma pati piedāvā šāds budžeta grozījums. Viņi piedāvā, ka kāds to darīs, protams, bet nekas netiek pateikts, kurš. Un šis arī ir tāds gadījums ar karstu un augstu. Uh, ir ļoti grūti šeit uh, kaut ko pateikt, un, un faktiski tas mani izraisa smieklus, kad mēs par to runājam, bet arī tās rītdien ir darba kārtībā. 131. pants. Tur arī ir daži atklāti jautājumi par finanšu instrumentiem, un rodas jautājums, vai finanšu instrumentus ir iespējams. Uh, revolvēt, vai respektīvi šos līdzekļus ir iespējams izmantot atkārtoti. Uh, Mēs esam sagatavojuši ļoti labu tekstu. Liels paldies komisijai un mēs eh, galvenokārt vadījāmies pēc tā, lai budžeta komitejai un specializētajām komitejām būtu pēc iespējas eh, lielāka teikšana par to, cik, liela, cik liels summas tiek izmantot šajos finanšu instrumentos. Mēs redzam, ka daži finanšu instrumenti darbojas veiksmīgi, citi mazāk veiksmīgi, bet uh, jebkurā gadījumā budžeta procedūrā mēs varam tur ko grozīt. Tāpēc mēs vēlamies nodrošināt pēc iespējas lielāku finanšu instrumentu pārskatāmību un budžeta iestādes iesaistīšanos. Domāju, ka tie abi ir labi pasākumi, un es domāju, ka tie radīs labu iespēju par eh, šiem finanšu instrumentiem. Mēs esam panākuši labus risinājumus. 178. pants. Nu, jāteic, ka tas ir milzīgs, milzīga būvbedre. Padome mēģina te rīkoties ļoti ierobežojuši, un es vēl nekad neesmu redzējis juridisku tekstu, kurš sāks ar vārdiem ir aizliegts. Un šajā pantā padome saka, uh, ir eh, aizliegts darīt eh, zināmas lietas, un es jau neesmu nemaz tik eh, bezpalīdzīga Eiropas komisijas priekšā. Mums ir jāpaveic daudz darba, lai komisija varētu veidot ne tikai human, humanitāros fondus, bet arī trasta fondus konkrētiem pasākumiem, piemēram, klimata rīcībai. Un padome ir sagatavojusi tekstu, kur viņi saka, ka īstošanas pilnvaras ir padomei varbūt uh, parlamentam tas īsti nepatiks, un es domāju, ka ir jāgādā par to, lai šeit notiek kāds pārmaiņas. 195. Uh, pāns par ēkām, ka uh, es varu palikt parādā tikai par ēkām. Jāteic, ka tas būtu ļoti izteikts uh, taupības pasākums, ja mēs varētu ieķīlāt savas ēkas, tad. Uh, tas varētu būt izdevīgāk, bet eh, mēs šeit meklējam lielāku caurskatāmību. Un es pateicos referentei par to, ka mēs saulēcīgi tiekam iesaistīti risin jautājumu risināšanā par ēkām. Te ir svarīgas arī zināmas robežvērtības, un pašlaik eh, pants vēl tikai top, bet eh, lielākais darbs ir izdarīts. 156. punkts par dalīto līdzekļu pārvaldi. Jā, arī šī ir liela būvbedre, bet eh, ja katrs virzīsies pretī saprātīgiem risinājumiem, nekas nav neiespējams. Bet eh, gribēju uzsvērt, ka tieši šajā punktā ir ārkārtīgi svarīgi tas, kādas, kon, kādas, kāda kontrols pienākumi ir komisijai, jo mēs eh, vēlamies ar dalīto men, pārvaldība panākt savus mērķus. Eh, Grieķijas un Spānijas gadījumā mēs uh, redzam, ka situācija nav pārāk patīkama vairāk nekā mēs um, to gribētu. 117. A, 117. pāns, kas notiek ar PVN? Par priekšmetiem, kas tiek iepirkti no ES budžeta, netiek maksāts PVN. Uh, Turpmāk tas attiektos tikai uz tiešo pārvaldību, vairs ne uz dalīto pārvaldību, un būtībā tas nozīmētu tikai uz izpētes jomu. Bet es ceru, ka padome šeit nedaudz piekāpsies, tas būtu labs progress, jo uzskatu, ka šķērs, šķērs finansējums dalībvalstu budžetos caur PVN ir, nav atbalstāms. Un visbeidzot, eh, kopējā nostāja par administratīvo pārvaldi nav atrisinājis vienu jautājumu. Nu, ko darīt, ja mēs nevaram vienoties par deleģētajiem aktiem? Tomēr budžeta sistēmā ir vajadzīga, vajadzīgi šie deleģētie akti, jo tiek eh, veikti pēdējā brīža pasākumi un ļoti bieži tie ir vitāli svarīgi. Ļoti bieži nav jāregulē laba kopdzīve, bet sliktākie gadījumi ir, jā, tur ir jāparedz zinām noteikumi. Un šajā kopējā izpratnē tas nav izdarīts. Reizēm dažas lietas prasa vairāk laika, līdz tās visi saprot. Gribēju teikt, ka tāda ir situācija, tā varēja būt arī sliktāka, bet uh, nākamās sanāksmes mums ir rītdiena, 1. jūnijā. Uh, un 12. jūnijā Strasbūrā. Es ar referenti vakardien gatavojos Olaf trialogam un tagad redzu ne tikai gaismu tuneļa galā, bet uh, arī to, ka šis uh, tuneļa gals ir pavisam tuvu. Paldies, ka mani uzklausījāt. Très bien, merci, madame le rapport. Lieliski, paldies referentei. Mani kaimiņi pat aplaudēja jūsu komentāriem. Jūs ļoti rūpīgi izskaidrojat 14 punktus, par ko mums vēl jāpieņem viedoklis, un ja es pareizi sapratu, lielākā daļā punktu pastāv vienota fronte starp komisiju un parlamentu. Tas, protams, vie, lietu atvieglos Brantners kundze. Un, eh, Jā, ļoti īsi. Sākumā vēlos pateikties par šo sarunu vešanas mākslu. Uh, un Greslas kundzes izmantoto stratēģiju. Manuprāt, tieši dalītās pārvaldības jautājumos mums ir jānosaka prioritātes un īsti runāt par ārējiem trasta fondiem, par to jau diskutējam šo pēc pusdienlaikā. Manuprāt, tas ir absurds, kā ar politikā Eiropas Sanība finansē ANO Pasaules bankas, trusta fondus, kad mēs visu laiku par to sūdzamies, arī kontrolas komitejā par to, ka mēs nezinām, kas notiek ar šīm naudām, mums nav pārskatāmības, un komisija tad pārsti saka, labi, sagatavosim paši savus trusta fondus, kurums ir daudz labāka kontrola un caurskatāmība, un tad dalībvalsts pilnībā nepiekrīt šādiem trusta fondiem, un šobrīd esam tā. tā absurdā pozīcijā, kur mums ir jāpie, jāpieņem lēmums. Ja mēs to nevēlamies, tad mums ir jāpēc kritizēt tas, ko komisija dara ar šiem līdzekļiem. Un ir ļoti daudz šādu trustu fondu, kas attiec uz malāriju, uz uh, AIDS, HIV, un kur mēs dzirdam ļoti lielu kritiku, taču tie ir nepieciešami. Tagad komisija izstrādā savu instrumentu un dalībvalsts to, to nepiekrīt. Tādēļ man tas tiešām pārsteidz, ka dalībvalstu uh, ārpolitikas cilvēki par visu, visu kritizē, taču finanšu cilvēki dara pilnīgi visu citādāk. Un es to dzirdu ļoti daudzās vietās, arī no katreizējās padomas prezidentūras, un katru reizi, kad mēs dzirdam šo kritiku, tad vēlos teikt, nu, konsultēties, taču parunājiet ar saviem finanšu cilvēkiem. Vēl viens jautājums, es nezinu, tas bija 14. bet arī saistībā ar Ņenskī kundz ziņojumu saistībā ar krīžu vai krīzes vai ārkārtas situācijas definīciju. Mēs kā parlamentārieši izsniedzām savu priekšlikumu, to nodefinēt labāk finanšu regulā, lai mums būtu vienotāka nostāja. Un, manuprāt, šobrīd situācija ir tāda, ka tas ir nokļuvis deleģētajos attiesību aktos un tādējādi pastāv briesmas, ka ar finanšu instrumentiem mēs nevaram visu vienoti noregulēt. Tādēļ mans jautājums ir varbūt, ka mēs varam uh, Šajā jautājumā, ko darīt, Jenskija kundze arī pieminēja, ka mēs varētu izmantot vispārīgāku pieeju. Es zinu, ka rītdien par to mēs nediskutēsim, bet tā kā tikko par to diskutējam, tad jautājums no manas puses. Paldies! Paldies! Toirer kungs, vai jūs vēlties ko teikt? Äh, Lielas paldies Lamasūr kungam. Sākumā vēlos pateikties Greislas kundzei kas ir, bija referenti no budžeta komitejas, manuprāt, Rivelīnī kungs atrodas labā vadībā un vēlos uzsvērt to, kas tika teikts attiecībā uz dalīto pārvaldību. Manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Mēs nevaram atļauties to, ka tādi līdzekļi, kuriem mēs nevaram piekļūt, tie nākotnē tiks izdoti pilnīgi nekontrolēti. Tas ir ļoti būtisks budžeta kontrolas komitejā šis jautājums, un es domāju, ka šī pieeja ir ļoti apdomīga, un kā es pazīstu Greslas kundzi, tad varu teikt, ka man ir tiešām žēl, ka nebija klāt, ka nebūšu klāt trešdien, priekšpusdienā man varbūt tas būtu bijis iespējams, taču 1. jūnijā esmu paturējis prātā. Es domāju, ka mums kā parlamentam ir jāsadarbojas ļoti cieši, jo šīs intereses ir ārkārtīgi svarīgas un tās mums jāpārstāv kopā. Es ceru, ka arī plenāra sēdē mēs būsim vienoti, ja saskarsimies ar šo padomas nostāju. Paldies priekšsēdētāju kungam. Vai ir kāds, kāda persona, kas nav vācietis, kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Es, protams, apbrīnoju savus vācu kolēģus, kas ar šo ļoti svarīgo jautājumu, taču nu rodas jautājums, nu jā, ja neviens cits nevēlas neko piebilst, tad tā arī nav problēma. Taču man ir arī pāris komentāri un viens jautājums, tātad komentāri. Šie 14 atklātie jautājumi, par kuriem vēl jādiskutē, tiem es sekoju ļoti uzmanīgi, un, manuprāt, vismaz divi jautājumi ir temati, kas saistīti ar budžetu regulu, un iespējams, ka runāt par turpmāko daudzgadu finanšu schēmu, šie jautājumi arī parādīsies. Šeit runa ir par budžeta pārpalikumiem, kas ir liela problēma, ar ko mēs saskaramies katru gadu. Katru gadu mums ir, mēs konstatējam lielu vilcināšanos, kad runa ir par iepriekšējā gada pārpalikumu un lemšanu par tā izmantošanu, kad visu 27 dalībvalstu finanšu ministriem būtu jāatmaksā atpakaļ budžeta pārpalikums, nu tad situācija būtu interesanta. Šī problēma ir ļoti liela, īpaši pašreizējos apstākļos, lai mēs varētu nodrošināt budžeta līdzekļus, lai finansētu jaunas politikas. Jūs runājat arī par Eiropas attīstības fondu un ka ir nepieciešama budžeta līdzekļi. Tas tā arī ir liela problēma, un es domāju, ka šeit mums jārīkojas ļoti uzmanīgi, izstrādājot daudzgadu finanšu schēmu. Tas bija kopīgs mērķis, uz kuru dodamies jau ilgāku laiku. Eiropas komisija izskatās, ka vairs nav tik ugunīga savā dalībā, vēloties iesaistīt attīstības programmu un ir izskanējuši priekšlikumi izstrādāt atsevišķas programmas, tas saistītu ITA vai arī. Tad šie jautājumi būtu jāizņem no daudzgad finanšu schēmas. Un tas ir būtiski, lai mēs arī regulāri satiktos un vienotos par mūsu nostāju. Un mans jautājums attiec uz laika grafiku. Es pierakstīju nākamo tikšanos 1. jūnijas, tātad rītdien 1 tikšanās, un tad 1. jūnijā būs trialogs, īpaši par Olafu. Un tad mans jautājums ir tāds. Kāds tad ir provizoriskais laika grafiks attiecībā uz vienošanos? Jo nu mums kaut kad jāuzdod jautājums, vai pirmajā lasījumā nobeigsim šo procesu un pāriesim normālajā procedūrā, vai arī jūs domājat, ka, ja būsim pacietīgi un pragmatiski, kā arī to darīsim, ka mums būs iespējas saprātīgā laika posmā panākt vienošanos. Paldies! Es atbildēšu franču valodā. Runājot par krīzes definīciju, šis jautājums ir sarežģīts, iespējams, ka par to uh, runāšu kādu citu reizi, jo mums vēl nebija pietiekami daudz uh, sarunu, lai varētu piedāvāt konkrētu formulējumu. Budžeta regula ir teksts, kas ir jāīsteno, 40% no komisijas darbiniekiem nodarbojas ar šo uh, punktu. Tādēļ mums ir nepieciešams ļoti skaidrs teksts, ja notiek tas, tad notiks tā. Un tā kā šie formulējumi bija ļoti vispārīgi, tad bija ļoti grūti sniegt kādu konkrētu priekšlikumu. Nu, es, protams, neko neatstāšu neizmantot, lai panāktu vienošanos. Mēs esam investējuši ļoti daudz laika, visi ir iesaistījušies gan komisijas sekretariātā, gan manā birojā, visi tiešām ir pielikuši vislielākos pūliņus, lai panāktu vienošanos. Manuprāt, tas ir panākams. Pēc tam, protams, ir jājautā, vai mēs to darām vai nē. Un es domāju, ka mums ir pietiekams daudzums materiāla uz galda, lai varētu apmainīties viedokļiem. Ir vēl principiāls pamata problēmas, kas ir jāatresina, ko mēs darīsim ar tādā vērtējumu MFR grozījumiem. Ja padomu to nevēlas, protams, to var nodot tālāk Raimeram un novēlēt viņam visu to labāko, taču tā ir ļoti būtiska problēma attiecībā uz pašreizējo budžetu. Man ir arī tāds iespējas, ka valstu vadītāji nav spējīgi ar savām administrācijām ministrijās saprātīgi komunicēt. Piemēram, mana dalībvalsts Merkels kundze dodas uz samitu, un tur tiek pateikts, ka ir jāiztērē pilnīgi viss budžets attiecībā uz attīstību. Tad es saku, jā, es iz, iesniedzu priekšlikums, taču finanšu ministrija to visu nolaid, noraidīja. Tā tas notiek atkārtoti. Tad es runāju ar finanšu ministru pārstāvjiem, piemēram, pagājušo nedēļu biju Berlīnē, runāju ar atbildīgiem personām, un tad šī persona uz mani paraudzījās tā diezgan dīvainu skatu ir lietas, kuras tiešām nespēju izprast. Budžetam jāstājas spēkā gada beigās, citādi pastāvēs normu dubultošanās attiecībā uz specializētajiem fondiem. Runājot par 57. pāntu, tas jau bija novēloti. Uh, Taču šobrīd mums tiešām aktīvi jārīkojas, un tā nav mana kļūda, ka viss ir ievilcies. Padome vēl nav spējīga izteikties par 56. pantu un lūdza pārlikt šo punktu uz 1. jūniju, citādi būtu sākuši savus iztirzījumu ar šo punktu. Taču, kā jau teicu, tam jāstājas spēkā gada beigās un es runāju tikai par to, ko nesam vēl sasnieguši, taču mēs esam daudz ko sasnieguši attiecībā uz veicināšanas izmaksām. Šeit mēs esam panākuši lielus panākumus. Esam izspēlējuši savus trumpjus, un es domāju, ka arī fonda pārvaldība tādējādi uzlabosies, jo noteikumi tiks pielāgoti visos fondos un nebūs pretrunīgi. pēc tam normas ir eh, jāpielāgo attiecībā uz katru fondu, piemēram, budžeta izstrāde. Nu šeit tiek uzturēts milzīgs birokrātiskais aparāts, un tas pat, to pat varētu nodot zinātniskai izpētēji manuprāt, visi šie jautājumi ir jānoskaidro. Es domāju, ka mēs varam panākt zinām vienošanos, un, manuprāt, arī Dānijas prezidentūra vēlas panākt vienošanos. Es domāju, ka visiem zināms ir tas, ka ir tikai labi, ja mums būtu vienošanos. Taču tas nozīmē, ka mēs nepanāksim pilnīgi visu. Tātad, ko es vēlējos pateikt? pie padomes draugu grupa, kas ierodas mūsu sēdēs. Mēs jau nevaram doties uz padomes sēdēm. Ja mēs nepanāksim mūsu vēlmes, mūsu prasības, tad problēmas budžetā turpināsies. Un tas ir vienkārši žēl, ka mēs esam vienīgie, kas vēlas atrisināt šīs problēmas saistībā ar budžetu. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Mums ir jāiesaista valstu un valdību vadītāji šajā detalizētajā darbā, jo budžeta izstrāde ir detalizēts darbs, un es priecājos par jūsu pacietību un ceru, ka mēs ļoti labā veidā varēsim visu noslēgt. Paldies, Inga! Es tiešām abrīnoju šo lielisko darbu, ko es paveikus kopā ar sekretariātu un visiem kolēģiem, kas abās komitejās nodarbojas ar šo svarīgo jautājumu. Labi. Es domāju, ka esam beiguši šodienas darbu. Mēs tiksimies ceturtdien pēcpusdienā, un tagad pēdējā informācija no manas puses Migela Portaša draugiem. Šie Migela Portaša draugi organizē piemiņas pasākumu pirmdien priekšpusdienā šajā ēkā. Šis pasākums ilgs vienu stundu, tas notiks vienu stāvu zenāk, zemāk, un mini plenārsēdes atklāšanas laikā Šulc kungs arī ieturēs vienu minūti klusuma, lai pieminētu mūsu agrāko kolēģi. Un visi, kas rītdien vēlas piedalīties šajā piemiņas pasākumā, esat laipni aicināti. Tas arī viss. Slēdz sēdi. Paldies!